Uh, no other important issues to discuss. Citu jautājumu nav. Apspriežam, tad varbūt minēšu to, ka mums bija ļoti sarežģītas diskusijas par mūsu delegāciju uz Taizemi un Mjā. ņemot vērā, kā tur ir situācija. Un pēc garām pārdomām lēmām nenosūtīt delegāciju uz uh, Mjānmu, jo īpaši pēc tam, kad parlaments pagājuši nedēļa Strasbūrā pieņēma rezolūciju par Mjānmu. Es domāju, ka šis lēmums bija pareizais Gut, so, liebe Kollegen, nun sind alle da un wir fangen. Tā, nu, dāmas un kungi, esam jau lielākajā skaitā. Varam turpināt ar, sas, ar septīto punktu ceļā uz Eiropas digitālās tirzniecības stratēģiju. Šīs jautājums ir ļoti svarīgs mūsu nākotnē. Un tad. Uh, Referents Šākskundze ir iesniegusi arī darba dokumentu. Mūsu rīcībā tagad ir ziņojuma projekts. Un es domāju, ka būtu labi tagad par to runāt, jo PTO notiek arī ministru sanāksme Buenos Airesā, un arī tur elektroniskā šī platformas tirzniecība arī tiek apspriesta, līdz ar to ļoti svarīgi uh, Eh, Eiropas parlamentam nāk lejā ar savu nostāju par šo jautājumu. Mums arī ir jāpiedalās sarunās. Ir ITRE, IMCO un LIBE komiteju kolēģi, kuri arī nāks klajā ar savu atzinumu par šiem ziņojumiem. Redzu šeit arī ITRES eh, ziņ, eh, referentu Butikofera kungu. Butikoferi kungs, ja vēlaties, arī varēsiet izteikties mūsu debatēs. Tas arī viss no manas puses un vārds uh, Šāks kundzei referentē. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Man ir ļoti liels prieks, mums ir vēl viena iespēja runāt par to, kā ir nepieciešama Eiropas Savienības stratēģija par digitālās tirzniecības rīkiem. Mēs redzam, kādu milzīgu ieteikmi rada tehnoloģiskā revolūcija un uh, tehnoloģiskā attīstība. Īpaši uh, tas ietekmē mūsu ekonomikas dažādās nozeres, eh, cilvēku sabiedrības, bet jo īpaši arī ekonomikas mainās ražošanā, pakalpojumu sektorā. Digitalizācija ietekmē mazos vidējos uzņēmumus, un, protams, tam ir ietekme arī uz attīstību. Un tad arī ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība spēlētu vadošo lomu, lai noteikti normas, izstrādātu noteikums, kas aizsargātu sabiedrības intereses. Uh, un kas būtu saskaņā ar uh, tirzniecību visiem, kas ir balstīta uz vērtībām kas mums šeit ir svarīgs Eiropas Savienībā, jo pasaulē mēs redzam pašlaik ļoti daudz dažādu valdību, kas izmanto protekcioni protekcionismu instrumentus, uh, lai pasargātu sev no mūsu uzņēmumiem un lai varētu attīstīties dažādās ekonomikas nozarēs, arī digitālajā sfērā. Tad arī mēs redzam, ka privātās kompānijas nosaka to, kādi ir noteikumi un standārti digitālajā tirzniecībā pasaules līmenī. Ja mēs gribam aizstāvēt sabiedrības intereses, tad jārīkojas ir tagad. Eiropas Savienībai principi un ambīcijas un arī daudz instrumentu, lai var izveidot digitālo tirgu. Tad arī līdz ar to ir tikai loģiski, ka šos noteikumus mēs varētu padarīt globālus digitālās tirzniecības sfērā. Es gribētu norādīt uz uh, dažiem pīlāriem, kuriem vajadzētu būt šīs stratēģijas pamatā. Tad arī ar prieku uzklausīšu kolēģus un citas iesaistītās puses, lai mēs noslēgtu savu nostāju un arī aicinot komisija nāk klajā ar savu pozīciju, izstrādājot šo stratēģiju. Nu, tad ņemot vērā, ka mēs kā Eiropas Savienība ir vērtību kopi, ļoti būtisks. Ir jānodrošina arī lielāka cilvēku skaita piekļuve platjoslē, lai varētu izmantot digitālos maksājumu veidus, aizsargātu patērētājus un arī nodrošināt drošu pārobežu tirzniecību. Tad arī ļoti svarīgi pateikt, ka Adekvāta lēmuma pieņemšana ir fundamentāli svarīga, lai varētu droši pārsūdīt datus no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm. Mēs tagad zinām, ka Eiropas Savienība ir pieņēmusi šos adekvāsī lēmumus eh, četriem, atbild, šie atbilstības lēmumi ir noslēgti vēl ar četriem partneriem, bet ir vēl tātad daudz darāmā šajā ziņā. Tad arī. Jo, Mēs aicinām komisiju izmantot brīvās tiesnesības nolīgumus, lai varētu novērst uh, datu lokalizācijas mehānismu, jo tas veicina protekcionismu. Un uh, te tas jādara pēc iespējas ātrāk komisijai, jo pasaule iet uz priekšu un uh, tiek noteikti jauni noteikumi bez Eiropas Savienības stratēģijas. Svarīgi arī cīnīties pret diskriminējošo praksi digitālajā ekonomikā, tas ir pašsaprotami, tad uh, arī jābūt drošiem, kāmēr uh, mēs esam atvērti ārliet, ārvalstu investīcijām, ir jānodrošina vienlīdzīgs spēles noteikumi arī citās valstīs. Mums kā Eiropas Savienībā ir jācīnās pret trešo valstu prasībām, ka tāds tiek prasīta, ka tās prasa arī uh, kriptēto tehnoloģiju datu atklāšanu un kad uh, viņi pieprasa arī, piemēram, avotu kodus un citu jūtīgu informāciju, lai varētu vispār piekļūt attiecīgo valstu tirgiem. Es nedaudz runāju arī par intelektuālo īpašumu aizsardzību. Tas ir ļoti svarīgi, jo ekonomika balstās galvenokārt zināšanām, bet jābūt drošiem, lai uh, tirzniecības nolīguma nav tā vieta, kur tas tiek darīts. Mums jau ir bijušas sāpīgas mācības, un tad jautājums arī par piekļuvi medikamentiem trešajās valstīs. To arī nevajadzētu kaut kādā veidā ietekmēt ar mūsu intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tad mums arī šeit jāievē, jāievēro pašiem savas noteiktās vērtības. Vēl viens svarīgs elements. ir jābūt arī ētirzniecībā e caur PTO tāda mm, multilaterāla pieeja būtu labi, lai jau tur notiekošie šajā sakrā būtu saistoši. Un visbeidzot, pāri starp savienojumību un standartiem arī par internetu drošību nebūtu jēgā, ja būtu fragmentēta uh, situācija mm, pasaulē. Tas var radīt tirzniecības šķēršļus. Tas arī viss. Un tad arī sagaidu kolēģu komentārus par to, kas tad viņu prāt ir svarīgi. Es ceru, ka kopā mēs nāks, varēsim izstrādāt priekšlikumu, ko komisija varēs pārvērst konkrētā rīcībā pirms par vēlu. Paldies! Un tagad vārds ēnu referentiem. Viviena Redinga lūdzu ETP vārdā. Vispirms man jāteic, ka, ja, ja sūtītais dokuments, ko mums iesūtīja referenti, ir ļoti labs dokuments. Es piekrītu pamatprincipiem, ka ir jābūt atvērtam internetam arī mērķi atvērt mūsu uzņēmumiem jaunus tirgus, bet arī aizstāvēt un aizsargāt mūsu patērētājus. Tā ir tā metode, kur ir nepieciešami ļoti stipri starptautiskie standārti. Te piekrītu arī lielākai daļai ļoti konkrētu priekšlikumu ar ko nāk klajā mūsu referenti, piemēram, piekļuve telekom tirgiem, uh, tā ir jābūt nediskriminējošai. Arī viesabunēšanas uh, tarifiem ir jābūt caurskatāmiem, saprātīgiem, tad arī šī kriptēšana, šifrēšana ir jāizsargā. Standarti arī tiem ir jābūt starp savienojumiem. Tad arī uh, muitas nodevas elektroniskajā tirzniecībā arī ir jāceļ, un tas Par pārējo man ir daži komentāri. Piemēram, par šo dātu nosūtīšanu, intelektuālo īpašumu piekļuvēju ar valstu tirgiem, attīstības politika. Es domāju, ka šeit mēs varētu būt daudz ambiciozāk, bet pēc būtības referents jau ir labs, vienmēr jau varam kaut ko vēl uzlabot. Tad uh, arī uzsveram šo pragmatisko aspektu. Ja mēs nāksim klajā ar grozījumiem, tad uh, tie būs praktiska rakstura sadarbībā ar pārējām grupām. Priekšsēdētāji šīs ziņojums, un kā jūs to norādījāt, ir īpaši svarīgs, jo globalizācija, digitalizācija sabiedrībā un ekonomikā kopumā tie ir uh, ļoti lieli izaicinājumi, un tas arī satrauc mūsu līdzpilsoņus. Tad, nu, mums ir jādara viss, lai pilsoņi uzticētos mūsu politikai. Tādējādi mums ir jāsniedz ļoti konkrēta atbilde, kas garantētu mūsu interešu vērtību aizsardzību. Tieši šai sakarā arī referente ir uh, izstrādājusi ļoti labu ziņojumu. Digitālā Eiropa jau ir pēdējo gadu laikā krietni pavirzījusies uz priekšu. Es vēl atceros uh, kad kopš 2009. gada mēs jau atvērām telekom tirgu. Eiropa šeit ir bijis flagmanis un arī viesabunēšanas tarifu atcelšana, tāpat kā neta neutralitātes atzīšana 2015. gadā un 2018. mēs vienosimies arī par persondata aizsardzības stiprināšanu un arī varbūt par ģeobloķēšanu. Mēs esam tiešām avangardā. Mums tur arī ir jāpaliek. Lai tas notiktu, ir jādara viss, lai būtu liela uzticība mūsu politikām, un ziņojums arī iet šai virzienā lielās līnijās, gandrīz vai par visām līnijām referents kundze mūsu grupa jūs var atbalstīt. Paldies, un tagad S&D vārdā Karolīna. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms man jāatvainojas kolēģiem, ka ierados ar nokavēšanos. Eh, bet eh, mana lidmašīna nokavējās, tāpēc arī tā sanāca. Vispirms es vēlētos pateikties referentei par šo uh, ziņojumu projektu, kas ietver vairākus ļoti svarīgus elementus. Kā iepriekšējā viedokļa apmaiņā es norādīju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu strukturēt e-tirdzniecību, kas kļūst arvien nozīmīgāka, piedāvā daudz iespēju, bet tajā pašā laikā ietver sevi arī tikpat daudz risku. Būs gan ieguvēji, gan zaudētāji, un svarīgi ir izveidot taisnīgu sistēmu, lai būtu iespējams iespējama datu aprita, bet tajā pašā laikā mēs varētu nodrošināt arī pietiekamu datu aizsardzības līmeni atbilstoši Eiropas eh, standartiem. Mēs nevaram eh, būt pielaidīgi saistībā ar šo drošības jautājumu. Tas ir ļoti skaidri jānorāda arī šajā ziņojumā. Es norāda, iesniegšu arī dažus grozījumus, eh, minēšu dažus no tiem, piemēram, šis digitāl, digitālā plaisa. Uh, ir uh, mums ļoti svarīgs jautājums, ir uh, atšķirības starp uh, industriāli attīstītām valstīm, mazāk attīstītām valstīm un arī piekļuvi telekomunikāciju pakalpojumiem, kā tad aizpildīt šos robus un sniegt labākas iespējas attīstības valstīm. Es pati iestājos par to, lai būtu vairāk ieguldījumu infrastruktūras attīstībā. Lai nu kā mums ir jāpiedāvā arvien pēc iespējas vairāk atbalsta šīm valstīm, lai attīstības valstis arī varētu piedalīties digitālā ekonomikā. Tā radīs jaunas darba vietas, bet eh, tas nozīmē arī, ka eh, zaudētas tiks eh, dažas citas darba vietas. Piemēram, transporta komitejām mēs pieskārāmies šim jautājumam un runājām par to, ka pēc 20-30 gadiem vairs nebūs smago mašīnu šoferu. Uh, Un ja tā, tad eh, ko darīt ar šo darba spēku šiem cilvēkiem, kuriem nebūs iespēju strādāt? Un eh, valstīm valdībām vajadzētu eh, piedāvāt sociālas dabas pasākumus, lai risinātu šīs jaunās problēmas. Un kā sociāldemokrāte, es īpaši interesējos par MVU un mikrouzņēmumiem un par viņu gadījumu. Uh, ir e, jāatrod risinājumi arī šeit. Nu, nav runa tikai par lielajiem uzņēmumiem un e, monopolistiem nu, tiešsaistē, bet nu, jāpiedāvā tāda pasākuma, kas arī būtu piemērojami. Tāpat neaizmirsīsim par sievietēm. Jo 60% no pasaules iedzīvotājiem nevar mm, piekļūt internetam. Tātad tas attiecas arī uz sievietēm. Sievietēm arī ir jābūt piekļuvē internetam. Uh, tā lai viņas varētu izmantot iespējas, ko sniedz tehnoloģijas. Būtu liederīgi norādīt šajā ziņojumā, ka sievietes būtu jāiesaista digitālajā tirgū, mums ir jāatbalsta viņu iesaista. Tāpat mēs cenšamies veikt pētījumus, lai eh, novērtētu, cik lielā mērā attīstības politikas jomā ir iespējams iegūt rezultātus vienlīdzības jomā un cik lielā mērā uh, būtu iespējams arī uzlabot pašu sieviešu stāvokli. Tāpat neaizmirsīsim to, ka jauni tirgi parādīsies arvien vairāk tiek runāts par elastību un nu, peļņas eh, iespējām un efektivitāti. Tomēr nevajadzētu radīt nestabilas darba vietas, kas tātad pazeminās sociālo standartu līmeni. Uh, ir izšķiroši svarīgi aizsargāt mūsu darba ņēmēju mm, normas. Un te ir jābūt skaidrībai ar skaidrām veselības aizsardzības jomām un arī jādefinē atbildība. Pēdējā lieta, ko es vēlējos pieminēt, un tas ir ļoti svarīgs jautājums S un D grupai. Uh, patērētāju aizsardzība digitālajā tirdzniecībā. Kā jau mēs to bijām teikuši, iedzīvotājiem jāspēj uzticēties sistēmai. Viņiem ir jāzina, ka tad, kad eh, viņi veic eh, darījumus mm, internetā, tad standarti, kas attiecas uz viņu datu aizsardzību, tiek ievēroti, un arī, ka cīņa mm, pret eh, noziedzību tiešsaistē turpinās. Katrā ziņā esmu gandarīta par labo sadarbību un esmu pārliecināta, ka mums izdosies nonākt pie līdzsvarota ziņojuma, kas arī izpaudīsies mūsu digitālās tirzniecības politikā. Paldies! Goja vārdā Helmuts Šolts. Es atvainojos. Man bija jāizstāj kolēģe Klārkina kundze. Es pavisam īsi izteikšos tātad kolēģi. Man iesniedz tekstu, viņa atzinīgi vērtē prioritātes un problēmas, kas ir minēts attiecībā uz šo uh, ziņojumu un ir gatava sadarboties ar referenti un arī ar citām grupām. Viņa piekrīt un atbalsta ambiciozos mērķus attiecībā uz pārobežu datu plūsmu. Viņi arī augstu novērtētu eh, to, un novērtē to, ka komisija ir spērus soļus digitālā tirgus stratēģijā un tirzniecības stratēģijā un aicina komisiju turpināt īstenot šādu pieeju, lai uzlabotu likumdošanas un politikas satvarus ES ārējā politikā un vienotajā tirgu. Uh, Nu, iestājoties par atvērtu digitālo vidi, viņa atzīst to, ka pietiekami noteikumi, kas uzlabotu uzticamību un droš, drošību tirgu, būtu jāievieš. Šādi ārējie faktori arī ļoti svarīgi, tāpat arī svarīgi, lai būtu sistēmu sadarbība un šāda veida satveri varētu palīdzēt arī aizsargāt m, privātumu, lai dati var turpināt plūst arī pāri robežām. Uh, Tāpat uh, ir ļoti svarīgi, lai būtu datu aizsardzības mehānisms, un viņa aicinātu komisiju turpināt uh, šo darbu tālāk. Uzlabot patērētāju aizsardzību arī ir jāapsver, ir jābūt lielākai paļāvībai attiecībā uz patērētāju aizsardzību uh, šajā starptautiskā tirzniec, tiešsaistes tirzniecībā. Un tāpat ir lietas, kas nav pietiekami skaidri definētas, kā 3D printēšana ir ļoti svarīga tā, lai mm, būtu ņemtas var arī šīs mm, regulējums attiecībā uz mm, precēm, kas tiek pirktas internetā. Un, ja mēs palielināsim birokrātiju, tad tas noteikti neveicinās tirzniecību. Tas tad ir no Emīlijas Klārkas puses ēno referentas. Lielas paldies! Tagad gan Helmut Šolts no GOS. Arī es Vispirms vēlētos pateikties referentei par šo ziņojumu projektu. Eh, un tas ir ļoti labs eh, darba dokuments, pie kura mēs varam strādāt. Un tas sniedz plašāku redzējumu un izaicinājumiem pilnu tematu starptautiskās tirdzniecības jomā. Es domāju, tam jūs visi piekritīsiet. Es arī piekrītu referentei, ka Eiropas eh, digitālā tirdzniecība, tās stratēģija ir jāveido uz tādiem principiem, kas veidotu uh, taustāmus ieguvumus gan es eh, iekšienē, gan arī ārpusē. Mm, Pamat tiesību aizsardzība un arī standartu ievērošana mm, ir svarīgi. Jūs pieminējāt šeit PTO priekšsādātāju un mm, mums ir jāņem vērā tas, ka digitālās tirzniecības stratēģija ir jāiekļauj mūsu darbā, mūsu pieejās, lai tā iegūt noteiktu strat, satvaru šajām jomām. Tāpat es piekrītu viedokļiem, kas izskanēja, ka jāskatās, ko tas konkrēti nozīmē, ka mēs attīstam paši savu prasmi, savas spējas šajā tirzniecībā, lai tā būtu godīga, ar reakcijas meh mehānismiem, rēģēšanu no mūsu partneru partneriem citās valstīs. Tāpat pieminēšu, ko jau biju teicis iepriekš, jo mēs arī no gojas e grasāmies iesniegt grozījumus. Uzsvēršu arī privātumu datos. Un kopš datu aizsardzības direktīva parādījās datu aizsardzība. Eh, tagad ir viena no pamat tiesībām, kas jāaizsargā starptautiskās tiesībās. Un no manas viedokļa augotas eh, te mm, nav runa par tirzniecības barjeru šajā jomā, bet gan pamat tiesību elementu. Un tam ir jātiec uz visiem partneriem. Un te ir runa par personīgiem datiem. Un Eiropas Savienībai nevajadzētu uh, Um, uzņemties kāds pamats saistības attiecībā uz, uz šo jautājumu un būt pielaidīgākiem. Un uh, tas ir jāņem vērā arī mūsu diskusijās par akta nolīgumu un uh, dalīšanās ekonomika varētu nozīmēt vairāk darba vietu, iespējas, elastību, bet ļoti bieži šāda elastībam nozīmē arī lielāku nedrošību. Mēs nevaram aizmirst par šiem cilvēkiem, kas ir, kas piedzīvo to, ka digitāli, digitālā jomā darbinieki izjūt tādu nedrošību. Amazon ietekmē arī situāciju šajā jomā. Te mums ir nepieciešami skaidri standarti un piemērojami īstenojami mehānismi un instrumenti industrijas politikas jomā kopumā. Ekonomiski raugoties pašnodarbināti un citi ir, cilvēki arī ir pelnījuši tieši tādu pašu aizsardzību kā citi. Mums ir jāprūpēs par to, lai dažādu tiešsaistes platformu darbinieki, ka viņiem tiktu prasīts tādu pasākumu piemērošanu, tā lai darbiniekiem būtu iespēja arī aizstāvēt savas tiesības, lai tās netiktu uh, apdraudētas, bet reāli īstenots. Ja jūs vēlaties e, tirzniecības e daļas iekļaut starptautiskos e, līgumos pārunās, tad mums ir e, jāaizstāv digitālo darbinieku tiesības. Mums ir jānosaka skaidri noteikumi tā, lai nebūtu šīs starp online platformas, kas beigu beigās izvairītos no nodokļiem un uh, neveikt iemaksas uh, sociālās, uh, sociālajā jomā. Un te mēs nonākam pie digitālās ekonomikas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Un Panamalīgs un Svislīgs, Lukslīgs. Īpaši Lukslīgs mums atgādināja to par mm, to, cik plaši šī, mm, šie centieni nemaksāt nodokļus un nodokļus Daudzas starptautiskās kompānijas, piemēram, Google, Amazon, mm, cenšas izmantot robus, un es novērtēju to, ka komisija cenšas atbildēt uz šiem izaicinājumiem un mm, ņem vērā šo situāciju nodokļu, jo digitāla ekonomika ļauj mums. Mm, Nu, piedzīvot ļoti mobīlas situācijas, un ka viena, viens uzņēmums var strādāt dažādās valstīs, un digitālās, digitālai uzņēmumi var censties izvairīties no nodokļu nomaksas, un tad mums kopā jāstrādā, kā tad mēs iekļausim šos izaicinājumus digitālās tirzniecības stratēģijā, balstoties uz kopīgu sapratni. Lielas paldies no zaļajiem Hautelas kundze. Uh, Lielas paldies priekšsādātāji! Ir skaidrs, ka es ir liels tirzniecības partneris un tagad ir eh, atrodas labās pozīcijās, lai noteiktu pamat eh, kritērijus, pamat principus, mm, arī tajā, kā mēs starptautiski regulējam digitālās tirdzniecības stratēģiju, un es domāju, ka mums ir jāparūpējas par to, lai mēs šos standartus un kritērijus pareizi nospraužam. Esmu gandarīta par to, ka mūsu referente ir iekļāvusi vairākus svarīgus principus savā ziņojuma projektām. Vispirms par datu aizsardzību. Mums nevajadzētu nonākt tādā situācijā, ka brīvā tirzniecība ir svarīgāka pār ES jauno datu aizsardzības regulējumu, un es piekrītu referentē, ka būtu ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija tagad vai pavisam drīz jau pieņem lēmumu par to, kurā virzienā doties. Un ir arī nepieciešams parūpēties par to, lai visos turpmākajos tirzniecības nolīgumos mēs iekļām horizontālu noteikumu, kas attiec uz principu adekvātumu. Un es vēlētos noskaidrot sastajā punktā, kas tiek domāts, kad komisijai tiek izteikts aicinājums uh, noteikt ambiciozus mērķus attiecībā uz pārobežu datu e, datiem un neskarot e, Eiropas Savienības privātuma noteikumus. Nu, vai tas būtu pietiekams formulējums mm, tam, ka Eiropas datu aizsardzībai būtu jābūt svarīgākai? Tāpat e, digitālās tirzniecības attīstības elementi ir ļoti svarīgi. Man liekas, ka es dzirdēju no kolēģiem, ēnu referentiem. Uh, priekšlikumus par to, kā mēs varētu pastiprināt tieši šo daļu ziņojumā. Es esmu pārliecināta par to, ka digitālā tirsniecība var sniegt būtiskas iespējas pat mikro uzņēmumiem attīstības valstīs, lai arī tie varētu iekļūt globālo vērtību ķēdē. Mērķi, kas ir uzskaitīti 20. punktā, kur ir runa par atbalstu uh, investīcijām digitālajā infrastruktūrā. Ļoti svarīgi, un es vēlētos mm, jautāt referentē, vai viņa ir informēta par starptautisko telekomunikāciju iespējamo savienību un es saistīto struktūru, vai viņi jau strādā pie tā, kā uzlabot eh, investīcijas digitālajā, eh, digitālajos eh, ieguldījumus. un uh, ekonomika kļūst arvien mobilāka digitālās tirsniecības jomā, un tas nozīmē, kā jau kolēģis Šuts norādīja, ka mums ir lielākā mērā jārēķinās ar agresīvu tak nodokļu plānošanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un tas arī ir ļoti svarīgi. Lielas paldies, FDD, Dartmut kungs. Well written. Paldies! Jāsaka, ka šis dokuments ir ļoti labi uzrakstīts. Es eh, tik tiešām vēlos apsveikt eh, referentu, tomēr ir vairāki trūkumi. Un eh, viena lieta ir skaidra. Šie te lielie digitālie uzņēmumi nemaksā nodokļi, nodokļus. Un lai to pierādītu, nu, tas pat nav jāpierāda, viņi vienkārši nemaksā nodokļus Amazon neļauj darboties eh, maziem uzņēmumiem. Viņi eh, nemaksā eh, PVN par preču importēšanu. Un viņi nemaksā arī nekādu sociālo apdrošināšanu. Un um, manā uh, valstī viņi, mē, mēs zaudējam uh, tātad uh, nekustamo īpašumu nodokļus, jo tad netiek maksāti. Un šo uzbrukumu ir pilnīga taisnība. S&D jāsaka. Tātad vairāk uh, runā par uh, feminismu. Protams, mēs vēlamies, lai visas sievos būtu vienlīdzīgas. Uh, tomēr tas īsti nav saistīts ar šo te digitālo jautājumu, ar to, ka lielie uzņēmumi nemaksā nodokļus. Un jums to vajadzētu skaidri pateikt, nevis man. Un varbūt, ka. Uh, referenti varēs eh, izteikties arī eh, par nodokļu nemaksāšanu. Un tad vēl viena eh, lieta saistībā ar Amazonu un Google ir tāda, ka pastāv saistības starp tiem cilvēkiem, kuri uh, vēlas, eh, lai uzņēmēji eh, nopelnītu, un tad ir eh, kreisie, kuri vēlas būt politiski korekti, līdz ar to te ir parādās dažādi paziņojumi, kas ir ļoti politiski korekti. Un tad ir kreisie, kuri ļoti vēlas, lai mazie uzņēmumi mazgāt, maz, maksātu nodokļus. Uh, Jūs eh, pilnīgi eh, noteikti nevēlēties, lai es te mācītu, kā jūs eh, sadalāt savu laiku. Tomēr tas ir jāņem vērā, ka šie te digitālie uzņēmumi savus nodokļus nemaksā. Dažkārt pilnīgi nemaksā. Un to ir nepieciešams izpētīt, uz to skatīties arī citā kontekstā. Un vēlētos arī teikt, ka šī te pagaidu darbinieku direktīva, protams, ka viens no lielajiem šķērsliem Digitālajai ekonomikai e, ir šī direktīva, e, kas e, ir, ko Eiropas parlaments tik entuziastiski pieņēma. Un būtu labi redzēt, kāda, kāda ir ietekme šai regulai. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es arī vēlos apsveikt referenti. Uzskatu, ka dokuments ir ļoti labs. Varam uz tā pamata strādāt un piekrītu arī tam, ko sācīju, sacīja Karolēna. Gribētu šeit īpaši izcelt divus aspektus. Manuprāt, tie ir ļoti būtiski un īpaši tiem ir mūsu dokumentā jātiek izceltiem. Te runāju par eh, Pasaules tirzniecības organizācijas lomu, to jau norādīja arī priekšsēdus ievadvārdos. Tad tiešām jādara viss, lai ļoti skaidri arī izskan mūsu balss nākamajā starp ministru konferencē Mm, attiecībā uz to, ka ir nepieciešami kopīgi noteikumi digitālajā ekonomikā, jo mēs nevaram vienkārši celt uh, fizisku šķēršļu šai tirzniecībai, un es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tad vēl, tad, kad būs definēta stratēģija, par kur būsim vienojušies uh, digitālajās tirzniecības sfērām, tad būtu jādomā, kā mēs to iekļausim tajos nolīgumos, kas jau ir spēkā. Jo pašlaik ir ļoti sarežģīts process, lai mm, atjaunotu esošos nolīgumus, un digitāla ekonomika ļoti strauji mainās, un tad būs jāuzsāk arī pārdoms par to, kā jau spēkā esošajos nolīgumos mēs varētu iekļaut tos aspektus, kas ir saistīti ar digitālo ekonomiku. Paldies! Vēlējos īsi runāt par divām lietām, tāpēc, ka ITRS komitejas darbā ir paredzēts tātad pievērsties arī termiņiem saistībā ar šo projektu, un šobrīd diskusiju pabeigt vēl nevar. Divas lietas, kuras vēlos pieminēt. Pirmkārt, Vajadzētu, protams, uzsvērt eh, to, un tas arī atbilst tam, ko teica referente. Mm, nu, tā tad eh, ir jāiekļauj godīga attieksmi eh, pret iesaistītajām pusēm šajos nolīgumos. Eiropas uzņēmējiem vajadzētu būt tādām pašām tiesībām. Un ir jānodrošina konfidencialitāte. Uh, Tas ir ārkārtīgi būtiski. Un tāda otra lieta. Attiecībā uz pārobežu datu pārraidi. Mēs vēlamies ierosināt normu uh, tirdzniecības uh, nolīgumos, uh, lai šie pārraides būtu saskaņā ar pastāvošajiem un nākotnes Eiropas Savienības ietvariem, jo sevišķi attiecībā uz adekvātumu lēmumiem, kas ir lielā mērā Eh, saskaņā ar to, kas tika teikts, Un uh, vajadzētu nolīgumos arī uh, iekļaut horizontālu normu, kas uh, pilnībā nodrošina to, ka tiek aizsargāti personas dati. Un ir jauns nosacījums, ka tos nedrīkst izmantot ar nodomu ierobežot datu plūsmu. Un, tad, un mērķi vienmēr jābūt datu aizsardzībai. Un eh, vajadzētu eh, arī eh, novērst pārkāpumu saistībā ar datu lokalizāciju. Tās ir divas lietas, kas parādās mūsu sarunā. Paldies! Paldies! Un tagad komisija. Komisija pagājušā nedēļā publicēja paziņojumu par brīvu datu plūsmu. Un tas ir saskaņā ar šo ziņojumu. Varbūt jūs varat nedaudz pasāstīt par saturu kāds ir eh, šim paziņojumam. Lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, eh, pavisam īsi. Es no sākuma vēlētos apsveikt šī ziņojuma projekta autoru. Mēs atbalstām šo ziņojumu, mūsuprāt, tas ir diezgan līdzsvarots. Un šādā kontekstā vēlos arī pateikties Haksai kundzei par to, ka viņa ņēma vērā mūsu iepriekš paustos komentārus, jo sevišķi saistībā ar to, kāda loma ir adekvātuma lēmumiem. Un mēs arī eh, vēlamies tātad, eh, eh, izteikties par visiem šiem jautājumiem, kas tika minēti. Brīvās tirniecības līgums ar Japānu jau ir tāds labs kritērijs. Un tad daži komentāri saistībā ar datu plūsmām, kā jūs to zināt, tad komisija joprojām strādā, lai atrastu uh, nepieciešamo uh, līdzsvaru starp visām mūsu interesēm. Un uh, mēs uh, tāpēc uh, ņemam vērā uh, visu to, kas šeit tika teikts, un mēs vēl atgriezīsimies pie šīs tēmas vēlāk. Tad saistībā ar intelektuālo īpašumu 13. punkts ziņojumā. Šeit, eh, mūsuprāt, nav nepieciešams eh, minēt eh, īpaši preču zīmes, ja mēs runājam par intelektuālo īpašumu kopumā, tāpēc, ka tātad 16. punktā savukārt referenta aicina komisiju pārveidot Pasaules tirdzniecības organizācijas moratoriju, kas pastāv, lai tas kļūtu par pastāvīgu līdz nākamajai Dohas eh, eh, konferencē, un eh, tas ir tāds lēmums, kuru komisija atbalsta. Tas nav kaut kas tāds, ko komisija varētu pati izdarīt saistībā ar Pasaules tirnēcības organizāciju. Mm, par to tur ir jāiesaista visi organizācijas locekļi. Paldies! Paldies! Tagad vārds referentai. Paldies! visiem kolēģiem par jūsu svarīgo ieguldījumu. Tas bija nedaudz sirreāli, jo, manuprāt, tad bija tāda tiešām, eh, bija tiešām plaša atbalsta ambicioziem noteikumiem un eh, stratēģijai, kas balstās Eiropas eh, Savienības vērtībās. Un daži būtiski elementi komentāros no kolēģu puses, par viņu runāja par sev svarīgām lietām. Daudzi runāja par nepieciešamību pēc uzticības digitālajā ekonomikā, kā arī uh, par principiem un garantijām. Mums ir uh, eh, nepieciešama godīga noteikumi, kā arī globāla perspektīva. Ir jāgarantē, ka tas, ko mēs darām, negatīvi neietekmē cilvēkus uh, globāli. Un Tātad, jā, es zinu, kāda ir plašā ietekme šim, šim te Global South, nu, tātad eh, trešās pasaules attīstības valstīm. Un ir skaidrs, eh, ka a, eh, potenciāli ir ļoti sarežģīti tātad, iesaistīt visus cilvēkus, a, un atvērtā internetā a, koncepts ir pilnīgi cits mērķis. Tas atšķirās no uzņēmumu mērķiem. Tad viņi eh, dažkārt var sniegt savus pakalpojumus eh, cilvēkiem, kuriem nav piekļuvi internetam. Daudzi no jums eh, runājat par šo te jauno stratēģiju, kurai vajadzētu balstīties uz Eiropas Savienības veiksmes stāstiem un ka tā vajadzētu aizstāvēt Eiropas Savienības intereses. Un vajadzētu arī tam visam balstīties uz mūsu viesapdienas politiku, kā arī vispārējo datu aizardzības regulu, kā arī tad, tad, mm, vienlīdzību. Un Protams, ir eh, svarīgi, eh, lai eh, mums būtu svarīgāka ambicioza kā, loma pasaules tirniecības organizācijā. Mēs tur tik daudz varbūt nevaram ietekmēt, tomēr ir svarīgi, lai mums būtu ļoti tāda būtiska darba kārtība, lai mēs paustu savu viedokli un pārliecinātu citas valstis. Un visbeidzot, eh, daudzi no jums uh, mudināja cilvēkus iz, izvirzīt pirmajā plānā. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs runājam par uh, tehnoloģiju, un es arī mudu, mudinu, lai mēs visi koncentrētos uz to, ko mēs varam panākt ar tirdzniecības noteikumiem, tāpēc, ka digitalizācija ir tik plaša un tā ietekmē tik daudzus uh, elementus cilvēku dzīvēs, uh, mūsu ekonomikā, uh, var rasties kārdinājums um, iekļaut ļoti daudz vēlmes šajā ziņojumā. Es saprotu, ka ir vēl daudz kas jādara, lai izveidot digitālo vienoto uh, uh, tirgu telpu Eiropā. Tomēr ne visu ir uh, iespējams izdarīt, izmantojot tirdzniecības noteikumus. Un, manuprāt, jautājums par um, izvairīšanos no nodokļu nomaksas ir viens no šiem jautājumiem. Tur komisijas veiktais darbs ir tāds kā ceļš uh, uz uh, godīgāku nodokļu iekasēšanu no uh, digitālajiem uzņēmumiem. Un es um, gaidu, kad varēšu ar jums visiem sastrādāties, lai panāktu labu rezultātu. Paldies! Paldies! Mm, es sagaidu, kad būs grozījumi un termiņš grozījuma iesniegšanai ir 2. oktobris līdz 6. vakarā. Mēs a, diskutēsim par a, grozījumiem 9. novembrī. Un a, līdz ar to varam beigt darbu pie 7. darba kārtības punkta. Ir laika ierobežojums, un tāpēc es ierosinu 8. punktu atlikt. Tas būs skatāms pēc balsošanas. Es arī nedomāju, ka balsošana aizņems ļoti ilgu laiku, un uh, Prusa kungs uh, arī e, pieņēma šādu atlikšanu. Nu labi, e, tagad esam nonākuši e, pie balsošanas. Nosākuma es vēlētos sveikt jaunu itra komitejas locekli. Marijas Lepēnas aizstājēju, sirsnīgi sveicu Francu Žamē. Nu, tātad, lai jums tāds ļoti veiksmīgs darbs mūsu komitejā. Un pirmais balsojums būs rezolūcija par nolīgumu ar Kazahstānu. Un pirms mēs ķeramies pie balsošanas, būs pārbaudas balsojums, kā parasti. Es ceru, ka visiem ir viņu kartes un sākam pārbaudas balsojumu. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Balsošana beigusies. Pieņemts. Viss ir eh, kārtībā, līdz ar to varam ķerties pie balsošanas. Ehm, pirmais eh, kompromiss par pret eh, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Devītais eh, grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums eh, par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts Eh, balsosim elektroniski 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tā tad ir kādas problēmas ar eh, balsojumu. Teramies eh, pie nākamā. Beidzam eh, balsot, eh, pieņemts. Divcais grozējums par, pret, atturas, noraidīts. 16. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozējums eh, par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Un uh, gala balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 28 uh, par, uh, ļoti labi, apsveicu. Un desmitais mūsu darba kārtības punkts. Tātad Balsojums par nolīgumu elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Arī uh, plašs uh, vairākums uh, pieņemts. 11. darba kārtības punkts - Eiropas Unības Āfrikas stratēģija. Nu, sākam sasēst kompromiss, kurš ir pār pret, atturas pieņemts. 29. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 32. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Nu, tātad daļa no 34. par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas balsosim elektroniski. 39. Eh, sākam eh, balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 45. otrā daļa, kā iespējams papildinājums par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 52. par pret pret atturas pieņemts. 53. par. Balsosim elektroniski. Par 52. sākām balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. par pret atturas noraidīts. 55. par pret atturas noraidīts. 56. par pret atturas noraidīts. Papildinājums otrajai eh, daļai 57. par pret atturas pieņemts. Piecdesmit devītais grozējums atkrīt, tāpēc, eh, ka 57. bija pieņemts, 56. Eh, eh, par pret atturas pieņemts, 61. par pret atturas pieņemts, 62. par pret atturas pieņemts atturas. Balsosim elektroniski. 64. Eh, grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. Eh, par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. 67. Atvainojos. Tā tad 67. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 68. grozījums par. Pret. Atturas. Eh, pieņemts. 69. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 70. par. Pret. Atturas. Pieņemts Pieņemts. 71. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 10. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 72. otrā daļa par pret atturas. Balsosim elektroniski. 72. Eh, grozījums otrā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. Eh, grozējums par, pret, atturas. Izskatās, ka neviens nebalso, tātad vēlreiz 77. grozējums par, pret, atturas pieņemts. 74. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 79. par pret atturas. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozējums par pret atturas noraidīts. 81. par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 83. grozējums par pret atturas noraidīts. 84. par, pret, atturas, noraidīts. 85. par, pret, atturas, pieņemts. 86. par, pret, atturas, pieņemts. 87. par, pret, atturas, noraidīts. 89. par, pret, atturas, pieņemts. Atturas. Balsosim elektroniski. 89. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozējums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozējums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozējums par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozējums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas. Balsosim elektroniski. 18. grozējums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozējums par, pret, atturas. Un arī tas nebija skaidrs. Sākam balsot par 19. grozējumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Um, lūdzu, balsojiet tā, ka es varu redzēt. Piektais eh, grozījums pārpratā turis pieņemts kā iespējas papildinājums 24. Eh, grozījumam par pret eh, atturas pieņemts. 26. Eh, grozījums par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas. Balsosim elektroniski. Balsojam par 27. grozējumu. Beidzam balsot, noraidīts. Un gala balsojums eh, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidrs eh, vairākums atbalsta, pieņems apsveicu. Eh, Un līdz ar to varam beigt balsošanu. Atgriežamies pie 8. darba kārtības punkta. Un tātad par ārvalstu investīciju skrīningu strateģiskajos sektoros. Mēs kā parlaments esam aicinājuši Un uh, Junkera kungs to arī iekļāva savā uh, savienībā, savā uzrunā savienībai. Uh, došu vārdu referentam par likumdošanas eh, rezolūciju. Lūdzu. Merci, monsieur le. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godētie kolēģi. Jūs noteikti atceraties, jūnijā mēs jau runājām par eh, ārvalstu investīcijām, tad, kad Eiropas tautas partija arī tad uzņēmās un iniciatīvu un lūdz Eiropas komisijai nākt klajā ar konkrētu priekšlikumu par šo jautājumu. Mūsu uh, Viedokļu apmaiņa norāda uz to, ka šīs jautājums interesē, tas ir cieši eh, saistīts ar mūsu ekonomikām, bet ir jābūt ļoti striktiem tiecībā uz uzdotajiem jautājumiem. Komisija arī tad redzēja, ka mums ir ļoti liels gaidas gan no parlamentāriešiem, gan dalību valstīm. Vārām arī apsveikt Eiropas komisiju, tā ir ļoti laicīgi reaģējusi. 14. septembrī jau nāca klējā regulas priekšlikumu, un tad arī ir izstrādāts uh, iniciatīvas ziņojums. Es vēlos pateikties eh, šeit eh, komisijas dienestiem, kas tad veltīja savu vasaru šim darbām, kas varētu būt pagrieziena punkts Eiropas Savienībā. Arī aģentūras reaģēšanas un arī komisija konstatēja, izstrādājot ietekmes novērtējumu, ka tiks novēlot vēl šis priekšlikums pasākums un jāizved arī koordinācijas grupa ar dalību valstīm. Katru dienu presē lasām un to redzam arī mūsu vēlēšana apgabalos, kur tiek um, arī investīciju fondi uzņēmumi pārk, pārpērk mūsu vietējos uzņēmumus, par to varam priecāties, bet tas arī satrauc. Īpaši, kad runa ir par vitālām nozarēm mūsu izaugsmē un par tehnoloģiju nozarēm. Tad, nu, dažas valstis China Manufacturing Plan ir ļoti ofensīvi. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Arī pēc brīža tiksimies ar Eiropas Savienības tirsniecības kameru. Un 20 uh, gadu laikā Brazīlijas investīcijas ir palielinājušas arī par tūkstots procentiem. Kopš 15. gada Ķīnas investīcijas ir palielinājušās par 77 procentiem. Šie skaitļi nozīmē, ko ļoti svarīgi. Un uh, tad varam arī satraukt tie, kuri satrauc par šo priekšlikumu, tomēr var nomierināties. Mēs nesam vienīgie, jo gandrīz visas mūsu partneru valstis ir izveidojuši šādu mehānismu no ASV līdz Japānai. Protams, arī Ķīna. 12 dalību valstīm jau ir šādi mehānismi, bet ir nepieciešams tos uh, apstiprināt, un arī komisija arī to leģitimizē ar savu priekšlikumu. Jautājums komisijai, kādēļ ir grūti vienoties par uh, šīm valstīm, kurām jau ir šie mehānismi? Varbūt komisija varētu apstiprināt, kā uh, nav atšķirības, vai kādas ir šīs atšķirības ar dalību valstīm, kurām ir šeit mehānisms un citām, kurām nav. 2015. gadā Eiropas Savienības investīcijas Ķīnā ir mazinājušās pat četrkārt, un tad, tad no vienas puses palielinājušās 77 no Ķīnas, un mums ir samazinājums par 25%. Tātad patentu jautājums, elektronisko mašīnu, dažādu uh, um, strikt noteikumi, tas tie ir ierobežojumi. Ko darīt? Vispirms ir nepieciešams arī apbruņoties, lai netiktu pārkāpt uh, pārpirkt Eiropas strateģiskie uzņēmumi, un to arī teica komisijas priekšsētājs Junkers Strasbūrs plenārs sēdē, ir nepieciešams arī uh, vienlīdzības princips. Uh, caur apusējību komisiju, vai jūs varētu lūdzu pateikt, kas jūsu priekšlikumā ļautu šo apusējību nodrošināt? Uh, investīcija uzraudzību mehānisma mērķis nav aizliegt ārvalstu ieguldījumus. Mehānismam ir jāuzrauga tā, dīvainās investīcijas, un tad arī komisija piedāvā priekšlikumā informācijas apmaiņu. Investīcija var likties nekaitīgi, taču skatot kontekstu, varam redzēt arī koku, kas slēp mežus proti milzīgas investīcijas visā nozarē, lai pārņemtu nozares kontroli. Tas var skart pilnīgi visus mūsu iekšējā tirgū. Šī ir ļoti svarīga pievienotā vērtība. Ir jāizmanto um, tad plašāka vīzija par investīcijām Eiropā. Un tagad arī pastāstīšu konkrēti, kas notika Francijā un ko pastāstīja kāds žandarms kādā nelielā uh, fermā tika uh, pazaudēt uh, zāģis. Un tad uh, mm, uh, tas tika tas tika paziņots žandarmam, bet ža, tad informācija netika saņemta, bet inž, šī žandarma sāk strādāt citā pilsētā, un tur viņš arī ie, izlasīja, kā arī tur ir ak aktuāls šis jautājums. Un tad viņš redzēja, ka dažu dienu laikā vairākos Francijas reģionos um, atsevišķās fermās tiek nozagt šie zāģi. Tā tad runa ir par tīklu kur tika nozegta viena tā pati prece, un tad tas tika atklāts tad, kad o, tika visas šīs lietas skatītas kopskatā. Mēs redzam, ka informācija šīs sistēmas uh, galvenais rīks, bet arī vājākais ķēdes posms, kas notiek gadījumā dalība valsts nevēlas informēt par savām investīcijām, būs sankcijas. Bez nacionālās uzraudzības sistēmas uh, vai tad mēs varēsim identificēt šos dīvainās investīcijas. Un visi šie jautājumi, protams, ir jāatrisina. Noslēgumā ar šo uzraudzības eh, mehānismu mēs laikā, kad mūsu zināšanas pārņem citi, mēs aizsargājam miljārdu investīcijas gadsimtu laikā. Tas mums piešķīris zināšanas, kas šodien ir ļoti vērtīgas. Globalizācijā ir jāatrod līdzsvars, taču nevaram palikt imobīli un saglabāt esošo statusu. Uh, Tādēļ arī apsveicu komisiju ar pragmatisko pieeju, taču nožēloju, ka ir zināmi trūkumi, lai veicinātu mūsu ārvalstu investīcijas. Protams, esmu jūsu eh, intekamtais um, rīcībā, gadījumā koordinātori mani izvēlu par referentu šī, šajā darbā pie šī uh, tiesību akta. Paldies! Jā, nu tad ir skaidrs, jā, kā mēs uh, parlamentārieši arī esam visu šī procesa motors. Un tagad vēršos pie mm, komisijas. Jūs esat uh, tiesniecības ģenerāla direktorā direktore Pratkundze. Iespējams, jūs varētu arī reaģēt uz Prūsta kunga sacīto. Paldies! Liels paldies arī Prūsta kungam par viņa. Um, laipniem vārdiem attiecībā uz priekšlikumu. Paldies par, priekš, par jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka vairāki aspekti, kurus viņš izcēla, ka tie tiks skatīti arī mūsu turpmākajās diskusijās. Un tagad pavisam īsa prezentācija par to, ko piedāvā komisija regulas projektā. Jā, tas ir kas tāds, ko mēs piedāvājam atbildot uz pieaugušajiem uh, pieaugušajām bažām pār atsevišķu investīciju, tiešo ārvalstu investīciju ietekmi uz mūsu kritiski svarīgajām infrastruktūrām un tehnoloģijām. Šīs bažas ir paudušas jau vairākas dalība valstis un skaidri arī tās ir uh, paudis Eiropas parlaments. Tajā pat laikā mums ir arī ļoti svarīgi paturēt prātā to, cik svarīgas ir ārvalstu tiešās investīcijas mūsu ekonomikā un arī izaugsmas un nodarbinātības veicināšanā. Tādēļ mēs mēģinam rast līdzsvaru no vienas puses nodrošināt to, ka Eiropas Savienība joprojām paliek atvērta investīcijām, no otras puses nodrošina arī to, ka uh, mums ir nepieciešamie līdzekļi, lai uh, kontrolētu ārvalstu investīcijas un pārpirkumus, kad uh, tie apdraud drošību dalību valstīs vai Eiropas Savienībā vai apdraud sabiedrisko kārtību. Eiropas Savienība nav iecerējusi mainīt šo atvērtības politiku investīcijām, taču Eiropas Savienībā ir iespēja arī drošības sabiedrības kārtības apsvērumu dēļ arī kontrolēt investīcijas. Tas arī sasauc ar mūsu statotiskajām saistībām. Šai priekšlikumā tad mēģinam rast līdzsvaru. Regula vispirms ir uh, tāds, kā um, mudinošs rīks, lai dalību valstis varētu arī pieņemt un arī uzturēt savus mehānismus, lai nodrošinātu drošību un sabiedrības kārtību un mainīties ir nepieciešams. Tad arī sniedzam vadlīnijas par dažādiem faktoriem, ko varētu ņemt vērā dalību valstis, kā tās kontrolē tiešās investīcijas, piemēram, kritiskā infrastruktūra, tehnoloģijas, arī piegāde, piekļuva jūtīgai informācijai. Ir vairāk kritēriju, kuri mūsuprāt ir ļoti svarīgi un kas būtu valstīm jāņem vērā. Tad arī mēs regulām nosakām tos pamatprocesuālos elementus, Eh, kādiem būtu jābūt dalību valstu kontrolas mehānismos nediskriminācija starp trešajām valstīm, caurskatāmība un arī šī tiesiskā, eh, tiesiskā pārskats iespēja. Regula piedāvā šo sadarbības mehānismu starp dalībvalstīm un sadarbības starp dalībvalstīm un komisiju. pat, jā, ir investīcijas vienā valstī izdarīts, tās var ietekmēt arī citas valstis, un tad, tad ir tālāk par vienu teritoriju. Tad ir arī vietas, kur, dalī, kur investīcijas īpaši var ietekmēt projektus un uh, programmas, kas ir Eiropas interesēs. Mm, projekts, kurus mēs īstenojam Eiropas līmenī, vai, nu, piemēram, tas būtu apvērsnes 2020, Galileo, vai arī transporta, telekomunikācija tīklu izveidas jomā. Mēs sākām, kā ir nepieciešams nodrošināt sadarbību starp dalību valstīm, tātad sniedzot informāciju, kad notiek šajās svarīgajās jomās investīcijas un tad arī ir komisijā jāspēlē sava loma, pieņemot atzinumus. kur, piemēram, tiešās ārvalstu investīcijas rada apdraudējumu sabiedrības kārtībai vai drošībai. Un kad ir arī šaubas, kas ir saistītas ar ietekmi uz Eiropas mēroga programmām. Un visbeidzot, kas ir atrodams priekšlikumā, ir mēģinājums norošināt lielāku caurskatāmību. Tas varbūt ir grūtākais šodien saprast, kas tad īsti notiek. Un bieži vien tiek identificēts jā šīs problēmas, bet tas notiek novēloti. Neko vairs nevar darīt, tādēļ mēs piedāvājam dalībvalstīm būtu caurskatāmākām sniegt informāciju vienotrai un komisijai informācija, kas var būt, piemēram, ikgadējs ziņojums, un arī informācijas sniegšana pēc lūguma, ka tiek spēt, veikts specifisks uh, ieguldījums, investīcija, tad arī dalība valsts vai komisija var lūgt informāciju par šo. Nu, lūk, šie ir galvenie elementi, kas ir atrodami priekšlikumā. Mēs balstāmies uz to, ka šī ir tā joma, kur nu, ir dažādas nacionālās intereses. Ir valsts, kurām tātad ir šis kontrols mehānisms, un pavisam ir 12 šo valstu. Bet ir arī tad valsts, kurām nav šis kontrols mehānisms. Tad uh, to valstu vidū, kur ir šis mehānisms, dažkārt uh, nu, ir dažādi šie mehānismi, tie darbojas dažādi, citi aprobežojas ar datiem drošību, citi uh, iekļauj vēl ko citu. Nu, lūk, ir visai plāša, dažāda šī situācija, bet ir jā, vienošanās par to, ka ir nepieciešams uzlabot uh, veidu, kā sadarbojamies. Un, protams, arī šī sapratne, ka investīcijas var skart vairākas valstis, pat ja tās tiek veiktas tikai vienā valstī. Noteikti tā būs diskusijas par to, vai nu priekšlikumā ir pareizais līdzsvars vai nē, būs vēl sarunas par šo ar jums un nedalību valstīm. Neaizmirsīsim, ka šīs uh, tēmats ir ļoti svarīgs, bet šis nav vienīgais rīks, runājot runāt par vienīgu noteikumu izveidi ar mūsu tirzniecības partneriem. Te atsaucos arī uz šo apusējību. Mēs uzlabosim savu situāciju attiecībā uz trešajām valstīm, kas vēlas investēt Eiropā, bet neatver savus tirgus mūsu investīcijām. Mēs uzlabosim šo situāciju, ja ir pietiekami šie kontrols mehānismi, kas ļautu būt vismaz piesardzīgiem e, un zinošiem par to, kas notiek ar trešo valstu investīcijām mūsu valstīs Mēs, protams, vēdām sarunas par brīvajiem tirzniecības nolīgumiem. Pašlaik arī tad mēģinām palielināt piekļuvi trešo valstu tirgiem un nodrošināt līdzvērtīgus spēles noteikumus un šo apusējību. Arī, kad uh, deputāti diskutēs par šo jautājumu, aicinu atcerēties, ka tirzniecības politikā jau ir vairāki rīki, un mēs nevaram teikt, ka viens tikai instruments, viens tiesību akts arī palīdzēs mums sasniegt šo mērķi. Nu, tas arī uh, viss no manas puses, tā ir vispārīga prezentācija, un noteikti arī nākamajās sarunās varēsim apspriest šo jautājumu, atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies par uh, to, ka iepazināt uh, mūs, iepazīstināt mūs ar šo priekšlikumu. Jā, šeit ir vairāk līmeņu lēmumu pieņemšanas process. Un Eiropas Savienībā tas ir nedaudz sarežģītāk. Esmu pārliecināts, ka būs ļoti daudz jautājumu un diskusijas. Bet nu man prieks, ka arī no visas pagājušās nedēļas pakotnes šis ir viens no priekšlikumiem. Un tad, jā, nu, ir dažādi priekšlikumi par šo eh, godīgo tirzniecību. Marija Rēna. Jā, es uzskatu, ka šīs ir jautājums, eh, pie kurams ļoti nopietni jāstrādā. Man ļoti patika Prustkunga minētais piemērs, tikai viņš nepaskaidroja, um, kam tad gal beigās tik lietot šie elektriskie zāģi. Un tad arī jautājums komisijai, kāda būs jēga šim uzraudzības mehānismam. Uh, Šis ir galvenais jautājums. Es uzskatu, ka jā, eh, informācijas apmaiņa un caurskatāmība visās dalību valstīs investīcija jomā ir ļoti svarīga, taču, ja mēs te apmainamies tikai ar informāciju un tam nav konkrēta mērķa, tas, nu, sarežģīs lietas. Tas būtu mans pirmais eh, jautājums. Tālāk ir, bija tāda, jā, zinām atbilde, ka tas varētu palīdzēt mūsu sarunās par šo apusējību. Ja mēs pierādām, ka ir jūtīgās nozaras, kur, piemēram, veic investīcijas ķīnieši, tad mēs varētu prasīt šo apusējību, piemēram, sarunās ar Ķīnu, un ka tas varētu būt viens no mērķiem, kas tik tiešām uh, būtu um, pamatots. Uh, Bet man ir vairāk tādi jautājumi pēc būtības par šo mehānismu. Vai tur uh, tiek, ja, uh, piemēram, arī kontrolēts vai netiek investīcijas izmantot netīrā nauda, atmazgātā nauda, no korupcijas, kas ir iegūta vai no kādām um, nodokļu paradīzēm un tam līdzīgi. Tālāk Eh, par investoru aizsardzību. Vai šis skrīninga mehānisms ļaus izvairīties no investīcija aizsardzības mehānismiem, kad runa, piemēram, ir par jūtīgajām nozerēm. Tas būtu ļoti interesanti. Tālāk ir jautājums arī par valsts atbalstu. Ir Eiropā mehānisms, kas liedz izmantot valsts atbalstu, kad, piemēram, es uh, Mums ir darīšana ar Ķīnu, kur, kas nav tirgus ekonomika. Tur uh, darbojas valsts, un tad uh, val, viņi investē Eiropā, bet netiek uh, aplikt ar nodokļiem, kā tas notiek parasti ar valsts atbalsta investīcijām. Tātad citās valsts, citu valsts investīcijas tiks aplikts ar nodokļiem, bet Ķīnas gadījumā tas tā nebūs. Tālāk, kas ir jūtīgās nozares, tātad drošība, telekomunikācijas, aizsardzība, enerģija, taču varbūt arī šāds sektors varētu būt tāds, kas ir ražošanas ķēdes augšgalā, piemēram, metalurģija, tiek slēgta metalurģija Eiropā, un tādā gadījumā mēs simtprocentīgi esam atkarīgi no ārvalstu metalurģijas. Uh, un tas varētu radīt problēmas e, mūsu konkurētspējā. Un pēdējais jautājums, kāds ir tad alternatīvas gadījumā, ja nebūs vairs šīs masveida investīcijas? Prūstkungs, jūs jau tā teicāt, Brazīlijas masveida investīcijas. Piemēram, tad jārauga arī, lai būtu masveida Eiropas investīcijas, lai tas būtu efektīvs un lai varētu kompensēt to, kas, ko mēs pašreiz neražosim. Paldies. Skabida. Uh, eh, actually, I take the... Paldies, Jāmauska. Shadow rapporteur on the... Nu, es izsakos eh, ēnu referentes Morelas vārdām, nolasīšu tikai viņa sagatavotu. Vispārīgi raugoties, Morela kungs atzinīgi vērtē eh, to, ka tiek pārbaudītas investīcijas, eh, kas tiek veiktas ES, un tas ir solis pareizā virzienā, jo īpaši svarīgs ir komisijas priekšlikums tīri politiski raugoties, kaut arī šī iniciatīva nāk novēlota, ja salīdzina to, kāda ir situācija industrializētajās valstīs, kur ir šādi mehānismi. Tomēr šķiet, ka mēs pārējām uz tādu stingrāku ES pozīciju starptautiskā tirzniecībā. Un patiešām ir svarīgi piesaistīt investīcijas, bet visi ārvalstu investori nenāk ar labiem nodomiem. Tāpēc ir saprātīgi, ka Eiropas iestādes aizsargā strateģiskākos uzņēmumus šādos gadījumos. Un, uh, ir ļoti svarīgi arī koordināties, jo mm, šeit var izmantot arī īpaši privileģētu pie, situāciju kāds uzņēmums, lai piekļautu arī pārējās eh, valstu tirgiem. Un svarīgi, lai būtu eh, kopīgs, kopīgas, kopīgas eh, skrīnings, un mums jābūt ļoti rūpīgam izvērtējumam šajā jomā. Vispirms raugoties šķiet, ka uh, aptvērums šīm pārbaudēm ir gana plašs, jo runa ir gan par drošību, gan arī sabiedrisko kārtību. Un tas ir pietiekams pamats, lai veiktu pārbaudas dalību valstīm šādos ieguldījumos. Un sadarbības mehānismas arī ir solis pareizā virzienā. Galvenokārt tāpēc, ka um, notiek dalīšanās ar informāciju starp dažādām valstīm, kuru strateģiskos instrumentus varētu apdraudēt kopīgas investīciju lēmumus. Lai nu kā. Uh, tas, ka šis sadarbības mehānisms īsti neveicina visām valstīm izveidot šādu skrīningu sistēmu, varētu apdraudēt to, cik efektīvs būs šis satvars. Un šajā saistībā atbilstīgs e, reāls ES mehānisms būtu efektīvs un svarīgs, tā lai varētu aptvert mm, valstis. Un Eiropas komisijas iespēja veikt pārbaudas investīcijām varētu būt kas varētu būt pretējais interesēm, iespējams, ir visinteresantākais koncepts, kas ir piedāvātajā regulā ieviests un ir jāt, um, tas jāatbalsta. Un arī es ir jāizstāv savi svarīgie projekti. Uh, bet eh, šķiet, ka tomēr zināmas robežas, kas mm, varētu neļaut regulējumam izmantot viso mm, potenciālu. Kas notiek, ja komisija noraida kādu investīciju projektu? Es interesēs, kas ir kādā valstī, kurā nav šādu pārbaudas mehānismu. Un mm, kā tad būtu ar šīm bloķējošām kompetencijām komisijai? Un visbeidzot, kas tad pietrūkst šeit? Tā ir savstarpējība. Uh, Savstarpējība bija ļoti svarīga globalizācijas dokumentā un arī Junkera uzrunā, un priekšlikumā nav paredzēts mm, kāda savstarpējība mm, investīciju jomā, investīciju rops starp ES un Ķīnu, piemēram. Nu, šis jautājums joprojām ir tā vai citādi jārisina, un secinājumu daļā Marijana Morela. No Vēlētos noskaidrot, kādas būs mūsu diskusiju parlamentā juridiskais pamatojums un bāze. Lielas paldies! Daudz pieteikušies runāt. Deputāti, lūdzu, ņemiet vērā, ka šī ir eh, tāda ievada diskusija, pirmā diskusija, kad mēs konkrēti neskatām mm, šo tēmu referents mm, prezentēs šo ziņojumu projektu un tā tālāk, un tā tad turpināsies mm, šīs darbs un diskusijas vēl arī uz ilgāku laiku. Inma? Jā, paldies, priekšsēdē pavisam īsi. Vēlējos uzdot dažus jautājumus komisijas pārstāvei. Pirmkārt, kā reaģēja trešās valstīs uh, uz priekšsēža Junkera paziņojumu? kā reaģēja arī uz uh, komisijas priekšlikumu. Otrakārt, gadījumā, kad ir atrodams atšķirības starp dalību valstīm, kā tad šāda situācija tiek risināta? Nu, piemēram, atšķirības pār Um, tad uh, interpretēt, piemēram, investīcijas un nozari, kur tās tiek veikts par jūtīgu, arī tur ir dažāda attieksme. Kā to risināt? Treškārt, kā definējam šo jūtīgo nozari, kurš to dara? Vai visās valstīs vien un tie paši uh, sektori, viens tās pašas nozares ir jūtīgas un strateģiski svarīgas? Paldies! Thank you, Chair. I also have the... Pakols kungs, paldies. Man arī bija līdzīgas uh, bāžas kā kolēģim. Mm. Dīta ir mūsu ēnu referente, un viņa man nosūtīja mm, uh, vēstuli ar savu viedokli. Paldies priekšsēdētāji! Es atzinīgi vērtēju to, ka Eiropas komisija un tās priekšsēdētājs ir līdzis akcentu uz tirniecību. Šī ambiciozā pakotne, kas tika prezentēta pirms divām nedēļām pēc uzstāšanās par stāvokli Eiropas Savienībā, ir ļoti daudzsološa, un es pateicos par to. Un, to ņemot vērā, man ir jāatzīst, ka esmu visai piesardzīga par uh, priekšlikumu, kas ir veikts par ES līmeņa investīciju pārbaužu, jeb skrīningu mehānismus pilnībā saprotu loģiku, pamatojumu, kas mm, te ir, bet es mm, nezinu, vai šis eh, likumdošanas eh, instruments ir mm, adekvāts. Pašreizējā versijā tas noteikti nozīmē papildu administratīvo slogu dalību valstīm un Nu, varētu mm, ļaut ietekmēt dalību valstīm vienai otru savā lēmumu pieņemšanas procesā. Minēšu dažus principus, eh, kurus es vēlētos um, redzēt šajā dokumentā attiecībā uz tiešām investīcijām no trešajām, ko trešās valsts veicējas. Pirmkārt, es ir jāpaliek atvērtai pret eh, ārvalstu investīcijām, kā tas ir šobrīd. Uh, kapitāla ieplūšana kopā ar liberālu tirzniecību ir viens no eh, tirzniecības darba vietu radīšanas un labklājības eh, elementiem eh, un arī atbalsta inovācijas, pētniecību un attīstību. Un mm, manā valstī Čehijā tur 40 tūkstoši jaunu darba vietu radās um, tieši mm, šāda projekta dēļ, un te ir liels ieguldījums mm, tautsājumniecībai. Tāpat ir iespēja arī veikt koordināciju es. Un, mm, ir ļoti svarīgi, lai lēmumu pieņemošā vara pilnvaras paliek dalību valstu iestāžu ziņā. Tas tad skaidri būtu jānosaka un jāievēro. Ja attiecībā uz uh, konkurenci, kas, noti kas notiek starp dalību valstīm, kas cenšas piesaistīt investīcijas no ārvalstīm. Dalību valstīm pašām būtu jāpiedara galavārdam un uh, lemšanas tiesībām par to, vai šis investīciju projekts ir vai nav atbilstīgs viņu pašu strateģiskiem mērķiem. Treškārt, es vēlētos uzsvērt to, cik svarīga ir aktīvēs tirzniecības un investīciju politika. Eiropas Savienībai būtu jāturpina paļauties uz saviem partneriem un jācenšas slēgt investīciju nolīgumi ar tiem. Šie nolīgumi nosaka skaidrus mērķus mm, starp abām pusēm. Vispirms nodrošināt aizsardzību un izveidot mm, arī vienlīdzīgu attieksmi, un šādi nolīgumi būtu uh, jāveicina un uh, jāpaplašina. Visu beidzot, es vēlētos teikt, ka mm, tā jau ir daļa no es uh, likumdošanas. Ja vien mēs uh, atbilstīgi to piemērojam un īstenojam, tad tā ir jau ir zināma drošība attiecībā uz mm, ārvalstu investīciju kontroli. Un līdz ar to mēs eh, sapludinām konkurences noteikums un arī specifiskākus noteikums tādās jomās kā gaisa pārvadājumi un enerģētikas piegādes. Mums ir jāprūpēs par to, lai mēs to pilnībā jau izmantojam. Šajā kontekstā es vēlētos uzsvērt eh, informācijas apmaiņas un labākas koordinācijas nepieciešamības ar dalību valstīm, un tāpēc es arī atzinīgi vērtēju priekšlikumu uh, par koordinācijas um, grupas izveidi šī mērķa sasniegšanai. Tāpat arī padziļināt pētījums un uh, netiešo ārvalstu investīciju ienākšana um, par, par šo tēmu būtu vēlama. Kā jau mm, norādīju sākumā, nesmu pilnībā pārliecināta par nepieciešamību pēc jaunas likumdošanas, lai aptvertu šos jautājumus. Mums drīzāk vajadzētu strādāt pie visaptvarošas analīzes, uh, Nu, pirms mēs iesniedz, veicam šādu priekšlikumu prezentāciju, un, mm, un, un ir jāveic arī atbilstīgs ietekmes novērtējums. Tā šobrīd pietrūkšajā priekšlikumam. Tālāk Zāradila kungs. Paldies mūsu grupas un uh, Sarbātī kunga, kas ir ēna referents vārdā. Es vēlētos teikt, ka mēs neesam gandarīti par šo. Uh, Ārvalstu investīciju pārbaudēs līmenī mēs esam e, visnotaļ nobažījušies par dažiem teminētajiem aspektiem. Mēs esam pārliecināti par to, ka ir jābūt piesardzīgiem parlamenta un likumdošanas eh, pasākumu ziņā, kurus mēs grasāmies izstrādāt ES līmenī. Mana grupa tic tam, cik svarīgs ir atvā, atvērtu investīciju vide, un mēs eh, vēlētos brīdināt pret protekcionisma tendencēm, kas varētu slēpties aiz tā, ka investīcijas, kas ienāk ES, tiek eh, pārbaudītas. Uh, un izvērtētas, un mēs ticam, ka subsidiaritātes princips šeit ir absolūti būtisks. Mēs nevēlētos tādu situāciju, ka komisija izmanto eh, šo tik sensitīvo jautājumu, lai eh, sagrābtu vairāk varas pašai. Un mēs uzskatām, ka gala mm, lēmumam investīciju jautājumā būtu jā, mm, jāpieņem valstu līmenī, nevis ēs līmenī. Mēs uzskatām, ka mm, debatēs nepieciešams ir jautāt par to, kāpēc šādai likumdošanai vajadzētu būt noteiktai ES līmenī un kādi, kādi tad ir mērķi. Es pareizi saprotu, mēs šeit runājam par ES līmeņa satvaru, mēs runājam par sadarbības mehānismu starp dalībvalstīm un komisiju, mēs debatējam par ES pārbaudi, kas var ietekmēt projektus un programmas, uh, kuras attiektos tikai uz es interesēm un kuras es finansē. Šim satvaram būtu jābalstās arī uz e, nacionālās pārskatīšanas mehānismiem, kas jau pastāv darbojas vairākās dalību valstīs, bet pašiem lēmumiem par ārvalstu investīcijām, netiešām investīcijām būtu jāpatur dalību valstu līmenī. Tad kooperāciju mehānismi prasa valstis informēt, uh, vienai otru savā starpā un arī komisijas iestādes. Te ir minēta par to, ka, e, kad ir runa par e, drošības jautājumiem, un tad komisija izdotu nesaistošu lēmumu. Un tieši šeit par šā mehānismu ietvaros dalībvalstis var konkrētos gadījumos prasīt informāciju par noteiktiem investīciju gadījumiem. Tas nozīmē to, ka dalībvalsts tātad var vērsties pie otras dalībvalsts pēc informācijas. Ja mēs e, saprotam šos. Uh, pamatprincipus eh, priekšlikumā pareizi. Tātad lietas, kas mūs satrauc, galvenokārt ir šī, šādas. Mēs neredzam, kāda būtu regulas pievienotā vērtība. Dalību valstīm ir savi mehānismi, lai pārbaudītu investīcijas, tāpēc m, mm, tur ir strateģiskie Um, ieguvumi, kas ir jāaizsargā, un dalībvalstis var uzlikt ierobežojumus šādiem darījumiem. Līdz ar to jautājums rodas, kāda ir um, šādas papildu regulas pievienotā vērtība es līmenī. Tāpat jāraugās, vai uh, te atkal nerodas papildu administratīvais sloks un uh, skrīnings, kas uh, mm, sūtītu tādu ziņu mūsu ārvalstu partneriem, kas to redzētu kā protekcionisma pasākumu. Uh, Un saprot, ja pareizi saprotu, tad nav arī mm, piedāvāts veikt mm, ietekmes novērtējumu pirms tam. Mēs neko nezinām par iespējamām izmaksām. Tāpat sadarbības mehānisms un mm, tas, cik daudz informācijas būtu jā, jāpublicē, jāsniedz, nu, tas arī ir jāprecizē tāpat. Eh, sektori kas ir minēti, ir pārāk plaši, un tie būtu jāprecizē. Visas dalībvalstis noteikti piekristu, ka nacionālā drošība ir jāaizsargā. Tās varētu nepiekrist tam, kā tiek definēta, definēts strateģiskais sektors nacionālās e, drošības nodrošināšana. Mums ļoti svarīgi būtu, lai komisijas viedoklis būtu uh, nesaistošs. Tas ir princips, kuram mēs lielā mērā pievienojamies, bet no otras puses ir, um, ja ir nevienāds viedoklis um, starp komisiju un dalību valstīm, kā tad mēs atrisinām šo situāciju par noteiktām investīcijām. Un visbeidzot ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība paliek atvērts, atvērta investīcijām, un ir ļoti svarīgi, lai šī jaunā regula būtu konsekventa ar ES un starptautisko likumdošanu un uh, savietojumu ar PTO noteikumos, noteikumiem. Kā jūs pareizi norādījāt priekšstādātā, mēs šobrīd esam tikai diskusiju sākumā, un es varu redzēt arī, ka vairāki no kolēģiem jau ir uzdevuši nopietnus jautājumus. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt ļoti dzīvas un interesantas debates. Lielas paldies! Un paldies, es arī par to esmu pārliecināts. Eh, kaut arī tika eh, paziņots par darbu sākumu, eh, pilnīgi noteikti būs daudz iespēju diskutēt, tomēr es vēlos tagad izteikties, tāpēc, ka mēs runājam par tātad šiem te projektiem un ir bijuši pausti ļoti pretrunīgi viedokļi. Ir valsts, kuras ir atvērtas sadarbībai. Gan dalībvalstis, gan trešās valstis. Un jau no paša sākuma ir jāiepazīstās ar šo priekšlikumu, tas ir kārtīgi jāizpēta. Un šādas diskusijas katru reizi ir pilnīgi nepieciešams. Tas to viss virz uz priekšu. Eh, vissliktākais eh, būtu, ja mm, mm, rastos kādas jaunas eh, normas, kas kaut kādā veidā liktu šķērsļus konkurencei. Es runāju kā cilvēks, kurš parakstīja vēstuli komisijas priekšsādātājiem. Un tad, tad ir svarīgi, lai būtu šāda iniciatīva un uzskatu arī, ka ir nepieciešams lai 28 dalībvalstis eh, eh, kopīgi ņemtu vērā savienības eh, drošību. Un ir skaidrs, ka nākamajiem juridiskajiem uh, risinājumiem nevajadzētu likt šķēršļus uh, dalībvalstu suverenitātei. Un tāpēc mani uh, nedaudz satrauca uh, tie komentāri, kas eh, tika izteikti pirmie. Mēs eh, nevaram izturēties eh, pret šo iniciatīvu. Tā it kā mums vajadzētu kontrolēt pilnīgi jebkuru investīciju. Mm, to vajadzētu piemērot konkrētam sektoram, atsevišķiem uzņēmumiem Mm, kur ir saistīti ar drošību, ar militāro enerģētikas drošību, infrastruktūras drošību. Un tas ir, tur ir ļoti daudz dažādu iespēju. Mums eh, noteikti nevajadzētu radīt tādu eh, ekonomiku, kas ir pilnībā atkarīga no Eiropas Savienības institūcijām. Nav iespējams doties šādā virzienā. Greens in general um, are in favor of this proposal. Mm, kopumā atbalstām šo priekšlikumu, mūsuprāt, uh, ir īstais uh, brīdis, uh, lai mēs pievērstos tam, kā Eiropas Savienības līmenī koordinēt jautājumus, kas saistīti ar drošību. Un attiecībā uz to, kas nu pat kā tika teikts, protams, ka drošība ir ļoti plašs temats un būs ļoti svarīgi to arī svarīgi tātad plaši definēt, kas tas īsti ir. Un, ir jāņem vērā, ka ir dažādi e, e, viedokļi dalībvalstīs un Eiropas e, parlamentā un arī komisijā attiecībā uz Nord Stream 2 projektu. Mm, tas ir trešās valsts investīcija un uh, Eh, mums ir eh, drošības eh, stratēģija enerģētikā, vai tas būtu šajā mm, informācijas apmaiņas aptvērumā, un vai te būs tātad obligātas rekomendācijas dalībvalstīm. Mm, tas ir ļoti interesanti, kā tas saistīsies ar tādiem projektiem kā Nord Stream 2. Mm, dažām dalībvalstīm tas ir kļūst par ļoti sarežģītu jautājumu. Man eh, patīkam arī Sarēns jautājums eh, par naudas izcelsmi. Un eh, šobrīd es uzskatu, ka būtu šobrīd svarīgi definēt, kas ir šī nākotnes likumdošana, neskarot citu Eiropas Savienības likumdošanu par naudas atmazgāšanu. Un es arī uzskatu, ka ir svarīgi uh, lai mēs e, šeit e, pievienotu Eiropas Savienības interešu dimensiju, Eiropas Savienības likumdošanas e, dimensiju. Man ir vairāki jautājumi komisijai. Daudzi no kolēģiem jau pieskārās jautājumam par to, ko tas īsti nozīmēs, ka dalībvalstīm ir nopietni jāapsver citu dalībvalstu komentāri un komisijas viedoklis. Un ko tas īsti nozīmē? Ko tas praksē nozīmētu? Vai tie ir kādi morāli apsvērumi? Kas tas ir? Tas pilnīgi noteikti nav obligāti, bet kas tad tas ir, ja tā nav? Un eh, komisijas eh, pārskatā gadījumā, kad eh, dalībvalstīm ir jāņem vērā komisijas viedoklis, un ko tas praksē nozīmēs. Un tad visbeidzot vēlētos arī uzsvērt to, ka netiek paredzēta nekāda loma Eiropas parlamentam šajā likumdošanā. Un eh, tā kā eh, ko, eh, komisija iegūs gadskārtējos pārskatus no dalībvalstīm, un ka būs koordinācijas loma, es tomēr uzskatu, ka komisijai vajadzētu regulāri ziņot par šīm aktivitātēm Eiropas parlamentam. Un es arī uzskatu, ka parlamenta pārstāvjiem vajadzētu atļaut piedalīties koordinācijas grupas sanāksmēs, un varbūt, ka komisija varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies, Miklērs Kundze! Paldies, eh, priekšētāji kungs, eh, kolēģi, trīs eh, lietas. Es tiešām domāju, ka šī diskusija notiek īstajā laikā, tāpēc, ka mums ir dažādas pretrunas, un tāpēc mums ir viss jāanalizē. Un te es atsaucos uz to, ko teica Prūsta kungs par to, ka ir nepieciešams, lai būtu šāda regula. Mums ir jāieklausās mūsu uzņēmumu balsīs, un ja mēs to darīsim, ja mēs. Uh, E, ieklausīsimies e, dažādu e, reģionu tirzniecības palātās, mm, nu, ir svarīgi to darīt, un tas ir svarīgi Eiropas Savienības līmenī, tāpēc, ka mūsu ekonomikas partneri ļoti bieži spēlē tādu um, skaldi valdi lomu Un mums ir jāpretojās šādai taktikai. Un tad otrā lieta, eh, kas ir ļoti svarīga, var, varu eh, piekrist eh, komisijas pieejai, tādā ziņā, ka tas ir ļoti tāds trausls līdzsvars, eh, tomēr, eh, manuprāt, eh, tas ir pavisam neliels, un mēs varam šeit minēt ko vairāk, kā tikai sabiedrības drošība, Eiropas Savienības interesēs, droši vien, ka mums ir jāiet vēl tālāk, jāmin arī Eiropas Savienības strateģiskās intereses dažādos sektāros, un, protams, kā pastāv likumdošana, lai to atbalstītu, un tāda trešā lieta. Uh, Attiecībā uz eh, pretrunām, un eh, te man ir jāatgādina kolēģiem, eh, ka mums ir problēma ne tikai šeit, bet arī saistībā ar citiem dokumentiem. Un problēma ir tāda, ka ļoti bieži konkrētu pasākumu ieguvumi un izmaksas tiek noteiktas dažādos Eiropas reģionos bieži vien. Uh, ir šie ieguvumi, eh, kas eh, ir ieguvumi eh, tātad rietumos, bet nav ieguvumi ziemeļos, un ļoti bieži izmaksas maksā Austruma Eiropas un Dienvidu Eiropas dalībvalsts, tā ka jā, tā ir pretruna, un mums nāksies to risināt, lai būtu labs risināts visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Paldies! Thanks a lot! Paldies! Šulca kungs un pēc tam Beginas kundze un pēc tam arī eh, pievērsīsimies eh, citiem svarīgiem darbkārtības jautājumiem. Es eh, pavisam īsi izteikšos priekšsētāju kungs. Es arī vēlētos pateikties jums par to, ka iekļāvāt šo punktu darba kārtībā arī eh, nākamajās diskusijās eh, mums tas ir detalizēti jāapspriež, pirms mēs varam eh, noslēgt šīs diskusijas, un es vēlētos, lai tā notiktu. Un vēl dažas lietas, kas vēl netika, netika minētas. Pirmkārt, es pamanīju to, ka šīs diskusijas ir tādas, ka mēs šeit diskutējam par to, vai mēs esam stāvoklī vai nedaudz stāvoklī. kādēļ tieši notiks investīcijas ekonomikā. Kādu un kādā veidā uzņēmumi varēs investēt un eh, eh, iesaistītās eh, puses ekonomikā gūs labumu. Kad, kas kur investēs, kas nolēms par to, uh, Eh, kura eh, eh, ekonomikas joma ir jūtīga. Un līdz ar to reālais jautājums ir tās, vai mums nevajadzētu vairāk domāt par to, kādā veidā publiskais sektors, publiskās intereses, kā viņiem ir jālēm par to, kā jāveic zināmas investīcijas un kāda tā būs ietekme uz ekonomisko attīstību Eiropas Savienībā, dalībvalstīs. Un arī uh, Eh, kāds ietekmēs eh, trešās valstis. Eh, šeit es varu jums sniegt piemēru. Liela multimediju uzņēmumi investē medijos un Viņi ietekmē uh, eh, samie, demokrātiju sabiedrībā un kāda roda jautā, rodas jautājums par investīcijām, vai mēs uh, tās uh, varam noreducēt uh, līdz uh, peļņas un uh, zaudējumu uh, jautājumiem ekonomikā. Un es drīzāk uzsvērtu uz to, ka mēs paplašinām aptvērumu runājot par šo tēmu uh, pēc 20 gadiem globalizācijas. Uh, Mēs esam pēkšņi sapratuši e, to, ka e, arī citas valstis daudz ko dara, un arī e, tās plāno investēt citās ekonomikās. Kādas te ir problēmas, un tātad vai mums vajadzētu izolēties, un kā ir ar jauno industriālo struktūru Eiropas Savienībā un dalībvalstīs nacionāla līmenī, kā tas viss tiek organizēts? Un tātad tie ir tie jautājumi, kurus iespējams vajadzētu iesaistīt šeit. Mm, turpmākajā priešakumā un turpmākajās diskusijās, un es vēlējos to ierosināt eh, referentam un referentiem mm, ar lūgumu, ka mums ir nepieciešams laiks, lai eh, diskutētu par šiem fundamentālajiem ekonomikas un finanšu jautājumiem. Paldies! Arī eh, Kanādai ir kritērijas kultūras aizsardzībā, un tas ir svarīgi. Uh, Pagīnis eh, kundzei vārds. Eh, paldies, eh, priekšā kungs, paldies kolēģi. Tas viss bija ļoti interesanti, visi šie viedokļi. Varu piekrist tam, ko teica Šulca kungs, un iespējams, ka mēs tiešām kavējamies ar šādu veidu normām, bet kā jau tika, tika bieži teica, labāk vēl nekā nekad, un es domāju, ka šī kontrolas sistēma, kas šobrīd balstās uz sabiedrības drošības jautājumu dalībvalstīs, Ehm, tātad, ehm, manuprāt, ar to pilnīgi pietiek. Un, Līdz ar to es arī uzskatu, eh, ka tāds labs modelis aizsardzībai, mm, kā piemēram, eh, nu, tātad nav īsti eh, šāda modeļa, un tāpēc priecājos par to, ka Eh, komisija eh, izvirza savus um, argumentus, un mēs kā grupa uzskatām, ka Eiropai uh, vajadzētu uh, būt uh, atvērtai, un tomēr ir nepieciešams sargāt Eiropas Savienības dalībvalstu strateģiskās intereses, to skaitā arī darbvietu radīšanu. Un tā bieži vien ir problēma, kā uz to ir norādījuši vairāk citi kolēģi. Um, tātad. Uh, kas ir valsts strateģiskās intereses. Un es arī uzskatu, eh, ka eh, pamatā princips ir nodrošināt eh, to, ka investīcijas, kas nāk no trešajām valstīm, ka tās virza ekonomiski, nevis politiski apsvērumi, kā dažkārt notiek. Tad, kad investīcijas nāk no valstīm, kurās nav pietiekami liela caurskatāmība investoriem, ilgāk neizteikšos, protams, ka mums būs ļoti Eh, tādas veiksmīgas eh, diskusijas un eh, vēlētos vēl minēt divas lietas, par ko jau runāja komisija, par apusējību, un tomēr tekstā par to nekas nav teikts, un tāpēc es vēlētos, lai par šo jautājumu būtu plašākas diskusijas, un vēl viena lieta, par ko netika runāts, tās, ka nav ietekmes novērtējums, ievērtējums. Tas tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgs šāda, šajā mm, kontekstā, ir svarīgi, lai tas tiktu veikts. Paldies! Un eh, tagad eh, došu vārdu komisijai. Īsa piezīme no manas puses. Es eh, neceru, ka jūs atbildēsiet uz visiem jautājumiem, uz visām problēmām, jo šis ir tikai sākums diskusijām. Paldies, priekšsēkungs. Es tik tiešām necentīšos atbildēt uz katru konkrēto jautājumu, bet es domāju, ka svarīgi ir aptvērt to, cik. Uh, Ehm, bagātīgi eh, būs, eh, bagātīgs būs šis viedokļu apmaiņas eh, saistībā ar šo priekšlikumu. Un, kaut kādā ziņā tas pastiprina komisijas viedokli, ka mums ir jāstiprina līdzsvars. Un es tikai vēlētos izteikties, tiešām priecājos, ka esmu šeit, vēlētos runāt par dažām lietām. Pirmkārt, Un kāda ir uzdots jautājums? Nu, tātad, kāpēc mēs to vispār darām? Es domāju, ka ir svarīgi aptvērt eh, to, ka mēs eh, to eh, darām, lai mēs arī sniegtu juridisko skaidrību dalībvalstīm, un tāpēc mēs atsaucamies uz mehānismu, un mēs sakām, ka tas ir tāds mehānisms, kas dod tiesības, un uh, dalībvalstis eh, nevar eh, izdarīt neko saistībā ar skrīningu. Dalībvalstīm ir eh, pienākums, kas izriet no starptautiskajiem nolīgumiem, PTO kontekstā ir pienākumi. Un mēs redzējām to, ka mēs sniedzam ietvaru, kas ļauj dalībvalstīm iegūt juridisko skaidrību attiecībā uz eh, to, ko tās var un, un nevar eh, darīt eh, saistībā ar ārvalstu investīciju skrīningu. Un tāda ļoti svarīga lieta ir vadība. Kādu mēs sniedzam dalībvalstīm attiecībā uz faktoriem, kurus var ņemt vērā, izvērtējot Eh, to, vai investīcijām varētu būt kādas negatīvas eh, sekas, eh, kas ietekmē sabiedrisko drošību. Nu, tātad tie ir jautājumi, kādā veidā mēs definējam, kas ir apdraudējums drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, un vai mums ir iespējams izmantot uh, vienotu pieeju, mūsu atbilde ir nē, un eh, tas eh, nebūs iespējams, eh, jo dalību valstu apstākļi ir ļoti dažādi, gan geogrāfiski, gan arī saistībā ar piekļuvi resursiem gan ar piekļuvi dažādu veidu tehnoloģijām, un ir ļoti svarīgi noturēt elastību arī tāpēc, ka uh, pasakās eh, var izrādīties eh, eh, kā potenciāls apdraudējums sabiedrības drošībai, ļoti atšķirs no tā, kāda situācija būs nākotnē. Ir faktoru saraksts, kas jāņem vērā, un viens no šiem faktoriem ir tāds, kāda ir potenciālā ietekme piekļuvai sensitīvai informācijai tātad noteikumos, kas ir izstrādāti pirms desmit gadiem, šī problēma nav apskatīta. Un tāpēc šeit ir svarīgi ir saprast to, ka pamatu pamats ir sabiedriskā kārtība, drošība, un tad ir jābūt zināmai elastībai attiecībā uz dalībvalstu novērtējumu un tātad attiecībā uz komisiju. Uh, vai kaut kas tiek apdraudēts, un es vēlētos uh, izcelt uh, kādu īpašu aspektu. Mēs esam norādījuši, ka jautājums par investoru, kuru finansē uh, ārvalsts, kādu, kādu no ārvalstīm, uh, tam ir zināma loma. Un dalībvalstīm ir jāņem vērā, vai ārvalstu uh, investoru uh, kontrolē trešās valsts uh, valdība, vai arī uh, to kontrolē valdība, ņemot vērā ievērojamas investīciju apjomus. Un te mēs varam redzēt, ka Eiropā notiek investīcijas, kad ir ievērojams ārvalstu valdības finansējums. Tam visam pamatā uh, un tāda, eh, kas attiecās uz citiem svarīgiem jautājumiem, kas tiks eh, darīts, eh, ja būs liels viedokļu atšķirības. Mēs esam centušies šeit, nu, un te es runāju par to, ka ir jābūt līdzsvaram starp dažādu dalībvalstu viedokļiem par šo jautājumu. Ir svarīga sistēma, kas paaugstinot caurskatāmību novadīs pie tā, ka dalībvalstis ņem vērā tās lietas, kuras šobrīd tās vērā neņem. Un nu, tur ir ļoti atšķirīgas bažas dažādām uh, dalībvalstīm. Arī komisijai ir savs viedoklis. Un ir uh, jāņem vērā arī um, savstarpējs novērtējums, un kas attiecās uz komisijas uh, izvērtējumu, jo sevišķi tāda, kāda šie viedokļi saistās ar investīcijām, kas uh, var uh, ietekmēt uh, programmas, kas ir savienības interesēs, tad uh, dalībvalstīm ir jāņem vērā šis viedoklis, un ja tās to nedara, tad tām ir jāpaskaidro, kāpēc. Nu tā tad. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Daudz jautājumu tika uh, uzdoti, un es labprāt piedalīšos detalizētās diskusijās, kad uh, būs uh, pienācis īstais uh, brīdis. Uh, jā, mums būs daudz diskusiju par šo jautājumu. 12. darba kārtības punkts, un mums ir jābūt ļoti precīziem saistībā ar laiku, citādāk mēs netiksim galā ar mūsu darba kārtību. 12. punkts. Situācija saistībā ar Uzbekistānas tekstilu izstrādājumu protokolu. Tas ir ļoti garš stāsts. Tagad ir jautājums par uh, īstenošanu. Te mums ir trīs uh, viesi. Kolakungs. Uh, Niesavas kungs un vēstnieka kungs Karkīmala kungs. Katram no viņiem došu vārdu uz piecām minūtēm. Kolēr kungs ir Um, Centrālā Azijas um, sabiedriskās darba aģentūras vadītājs. Lūdzu. Jā, sekiet. Jā. Paldies, priekšsēdētē. Godātie deputāti, dāmas un kungi, vispirms es vēlos jums pateikties par uzaicinājumu ziņot par uh, mūsu uh, starptautiskās uh, darba organizācijas darbu. Mm, tieši runājot arī par tekstilu rūpniecību, gadu atpakaļ mēs jau runājām par Uzbekistānu, un tad arī bija jautājums, kādas būs sekas ilgadējā prezidenta Karimova nāvis rezultātā. Un tad nu, mēs redzam, ka ir ieviesušās visā lielas izmaiņas. Tad arī Kokvilnas pirmās ražas laikā tika likts eh, skolēniem eh, kokvilnas ražas laikā atgriezties skolā, lai nebūtu nekādu piespiedu darbu. Un mūsu organizācija arī cieši sek. Un tagad mēs raugāmies, kā labāk arī tad. Uh, palīdzēt šīs situācijas maiņai. Jau pirms reizes novākšanas arī valdība norādīja, ka neviens jaunāks par 18 gadiem nevar piedalīties kokvilnas ražā un nevar būt arī nekāda piespiedu darba arī medicīnas darbinieku vidū. Arī Nāno ģenerāla asamblējas uzrunā prezidents norādīja, cik svarīgi ir sadarbība ar starptautisko darba organizāciju, lai izskaustu pie, bērnu piespiedu darbu, tad arī viņš uzsvēra arī savā sanāksmē ar Pasaules banku, cik svarīgs arī mūsu organizācija Uzbekistāna. Tad arī, arī visu, lai izskaušu piespiedu darbu. Tad, nu, ne visi, protams, šie rāžas novācēji var tikt uzskatīti pār piespiedu strādājošajiem. 3 miljoni eh, cilvēki, kas strādā katru gadu kokvilnas ražā. Īpaši ir eh, arī tās atsumas jutīgās grupas bērni, piemēram, un tagad arī ir eh, izkaus viņu darbību, lai novērstu piespiedu darbu, un arī mēs veicam uh, uzraudzību sadarbībā ar Pasaules banku, un tad arī ražas beigās mēs izvērtēsim, ko esam redzējuši, un kā tad ir piemērotas uh, um, valdības politikas. Tad būtu arī skaidrāks pārskats par šīm um, politikām. Nu, tad balstāmies uz pieredzi vairākās valstīs. Monitorings nav tikai vizītes uz vietas, tas ir ļoti svarīgi. Uh, Ļoti svarīga daļa ir arī tā saucamās kapacitātes celšana. Piemēram, šogad eksperti apmācīja 6300 cilvēkus, kas ir iesaistīti kokvilnas ražas novācēju rekrutēšanā. Tie ir lauksaimnieki, arotbiedrības, nu, um, darba devēji, NVO tad arī šeit mēs redzējām, kā notiek kaut kas jauns, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Iestādes sniedz jaunas instrukcijas, kas tik plaši diskutētas, lai izvairītos no piespiedu darba spēka, kas uh, palielināja zvien uh, pretrunīgas debates. Mēs atbalstījām valstu kā kampaņas, atbalstījām darba ministriju. Uh, kur var tikt iesniegtas sūdzības par piespiedu darbu. Šodien Uzbekistānā dā, bērnu darbs kļūst sociāli nepieņemams. Vairāki avotai skaitā arī neatkarīgi cilvēktiesību novērotāji arī šo apliecina. Valdības rīcība pašlaik uh, vēlas izvairīties no piespiedu darba uh, riska, un tad arī mēs pēc valdības lūguma nācām klāj konkrētām rekomendācijām katrai iestādē, kas ir iestādīt, vis, iesaistīt visos līmeņos, lai uzraudzītu šo piespiedu darbu. Izskatās, ka tagad valdība ir pieņēmusi lēmumu, nekavējoties pieņemt konkrēts pasākums, lai izskaustu visus šos pie, spiedu um, darba spēku, īpaši bērnu nodarbināšanas riskus. Uh, Esam runājuši ar valdību, darba devējiem, NVO par to, ka var uzlabot šo situāciju. Uzbekistānā mēs uzraudzību neaprobežojam tikai vienīgi ar kokvilnas uh, ražu. Mēs šeit strādājam arī apmācības eh, jomā, dažādas eh, mūsu organizācijas konvenciju īstenošanu, sociālo dialogu īstenošanu, tālāk mūsu konvencija pār eh, numur 87 pār brīvību mm, pulcēties, tika apstiprināta un ratificēta pagājušajā gadā. Uh, tad nu, šī ir pirmā centrālā Azijas valsts, kas ir pieņēmusi šādu svarīgu konvenciju. Kopš 2013. gada uh, viņi arī piedalās uh, starptautiskais darba organizācijas konferencēs. Tad, nu, mūsu darbs ir trīskāršais. Mēs atbalstam darba devējus, atbalstam arī arotbiedrību konfederācijas, izskatot katru pēdējo četru gadu monitoringu ziņojumu par piespiedu bērnu darbu. Uh, tad esam mudinājuši uzturpināt sadarbību ar Uzbekistānu. Šogad mēs publicējām plašu aptauju par rekrutēšanas praksi. Katru gadu, kā jau teicām, 3 miljoni strādājošie tiek pieņemti darbā, lai jau piedalītos kokvielnu ražošanā, uh, ražu novākšanā, pareizāk sakot divas trešdaļas strādājošo tur piedalās brīvprātīgi, un ražas novācējiem tas ir ļoti svarīgs ienākuma avots, tomēr 50% e, kokvilnas ražas novācēji tomēr piedalījās šeit darbā piespiedu kārtā e, kā viņi ir, ir arī tādi, ka, pret kuriem nav izvirzīts nekādas apdraudējums, bet bet uh, viņi ir um, piedalījušies ar barām šajā ražošanas, uh, šajā kokvēlnes režas novākšanā. Un tad arī aicinājām palielināt atalgojumu. Kā 50% mēs redzam lielu progresu, cerams, ka tā arī turpināsim. Paldies! Paldies, Egad! Um, ziņojums par um, Human Rights Watch, par uh, situāciju Uzbekistānā. Paldies! Es vadu cilvēku tiesību fórumu Uzbekistānā, NVO, kas arī tad uh, veic neatkarīgu mm, monitoringu. Septiņu gadu laikā par bērnu piespiedu darbu. Uzbekistānā pavasarī un rudenī koka vilnas rešu novākšana joprojām balstās uz piespiedu darbu. Trīs dienas atpakaļ piekdienu Vakarā eh, studenti atgriezās no kokvilnas laukiem. Vietējie mēdī ziņoja, ka premjerministrs aicināja atsaukt eh, ārstus, skolotājus, studentus no kokvilnas laukiem. Tas ir pozitīvs solis, jo pēdējo gadu laikā tieši studenti galvenokārt nodarbojās ar ražu novākšanu. Divu mēnešu laikā eh, viņi arī nodarbojas ar kokvilnas ražu novākšanu. Tad nu, bija šī pavēle atgriezties veselības aprūpētājiem un skolotājiem. Tad pēdējo desmit dienu laikā eksperti šajā reģionā aptaujāja 30 strādājošos no skolām un slimnīcām dažādos šajos reģionos. Un tas situācija citādāka, jo Dažos reģionos joprojām ir piespiedu darbs, arī skolotāju vidū, citos reģionos skolotājiem maksā 40 um, dolārus, daļa no viņa mēneša algas. Tad um, šāda organizācija pārstāvja joprojām tiek nodarbināta piespiedu kārtā, joprojām arī ārsti un skolotāji ar to nodarbojas pareizāk sakot, ir atsaukti no šī darba, bet citu profesiju pārstāv turpina tur strādāt. Tad arī jānorāda, ka Taškentas valdība nevar vienkārši pieņemt lēmumu atsaukt piespiedu uh, darbu. Ja, piemēram, reģionus vadītājiem jānodrošina zināms apjoms ar šo kokvilnu, un ja valdība nevēlas eh, kokvilnas rašnovācējiem maksāt tirgus cenu, tad kāda vietējām pašpārvaldēm ir eh, izvēle. Vienkārši viņi izdara spiedienus cilvēkiem, un tad viņiem ir jānovāc nepieciešamā rāža. Es vēlos pievērst uzmanību arī, kas attiecas uz privāto uzņēmumu izspiešanu. Te mēs runājam ar daudz dažādiem uzņēmējiem. Viņi maksā tā saucamo kokvilnas naudu, eh, nodokļu ie, ievācējiem, nodokļu inspektoriem, tirgus uzraudzībām. Tālāk liecības par līdzdalību kokvilnas eh, ražas novākšanu. Piemēram, dokuments, kas šeit man rokās, tās norāda uz to, ka valstu organizācijas strādājošie arī piedalās ražas novākšanā, tas tiek plānots. Sāk, un tad arī 17. gadā plānā ir katras institūcijas vērts, kur ir jānosūta savi strādājošie, lai vāktu kokvilnu. Akla vietējā reģionā arī tiek spiesti cilvēki strādāt, viņi ir saņēmuši specifisku plānu par cilvēku skaitu, kuriem ir jādodas uz koku vilnas uh, lauku, un šis reģions ir īpaši at, atbildīgs. Viņiem ir arī jāmaksā pensijas, sociālais atbalsts un tā tālāk. Mm, Piektdien varējām lasīt, ka divu gadu vecs eh, zēns cieta arī no tā, ka viņš tika ap ka viņš aplaucējās ar kārstu ūdeni. Bet tas notiek tādēļ, ka Mahāns Viģens izdarīs piedienu uz mm, zēna māti, lai viņa dotos uh, uh vākt kokvilnu, un ja viņa to nedarītu, viņai netiktu izmaksāt pensiju, līdz ar to zēns netika uzraudzīts un aplaucējās mājās. Tālāk maksājums režas novācējiem ir palielinājies, tie ir 6 centi par kokvilnas kilogramu. Diemžēl, ņemot vērā inflāciju, un to saka cilvēki, eh, tās īpaši nepiesaista brīvprātīgos eh, pārtiks cenas ir palielinājušās trīs reizes salīdzinot ar pagājušo sezonu, un pāti, jā, alga ir palielinājusies par koka vielnas novākšanu, tas nenozīmē, ka cilvēki tagad var iegādāties pārtiku. Tālāk, tas, ka arī studenti, skolotāji, ārsti vairs nepiedalās koka vielnas ražas novākšanā, tas ir labi, taču ja viena daļa iedzīvotāji tiek kādu brīvoti no šī darba, tas nozīmē, ka tomēr kādam šis darbs būs jāveic. Tā vietā, lai paši viņi vāktu šo kokvilnu, tad viņi instruēs savus darbiniekus to darīt. Un mēs redzam, ka Uzbekistāni. Uh, joprojām arī subsidiz, subsidē finansē šo kokvilnas uh, industriju no savām kabatām un aicina Eiropas parlamentu nākamajā sarunās par brīvās tirzniecības nolīgumiem aicināt Uzbekistānu ieviest reformas, lai ievērotu cilvēktiesības un stiprinātu pilsoniskā sabiedrība. Uh, Paldies, tagad vārds vēstnieku kungam, lūdzu, 5 minūtes. Paldies, mm, dāmas kungi, deputāti, man ir ļoti liels prieks runāt par Uzbekistānu, tik uh, godājams, uh, tik godāmā formā. Tad arī Uzbekistānas republikas prezidents Šahats Marzējevs izvērsa plašu politisko darba kārtību un ieviesa reformas. ir pieņemta stratēģija cilvēkiem valstī, lai stiprinātu demokrātiju, likuma vāru, pilsonisko sabiedrību, uzņēmēju darbību, starptautisko politiku ieviešanu. Tas jau arī ir ieviests praksē. 2017. gads ir pasludināts par dialoga gadu ar uh, sabiedrību. Gā, valdības mērķis ir stiprināt mehānismu, lai sabiedrības loma būtu konkrēta. Cilvēkiem nav jākalpo struktūrām, bet otrādi 1,2 miljoni pilsoņi ir atrisinājuši ar īpašu sūdzību biroju savas problēmas. Arī stiprinām sadarbību ar cilvēktiesību organizācijām Uzbekistanā. Pavisam īsi par nacionālo tirzniecību. Tiesības sargājušās iestādes strādā, lai aizsargātu cilvēku tiesības. To uzrauga arī parlaments. Šodien Uzbekistānā vairāk nekā 8700 NVO, 2300 reliģiskās organizācijas. Tad ir arī izveidota jauna tiesu ista, iestāde, kas tieši arī nodarbojas ar tiesnešu iecelšanu jaunajā. Tad, ja nes, pretkorupcijas kalendārs ir pieņemts. Tas palielinās pilsoniskās sabiedrība, sabiedrības līdzdalību, mēdīju līdzdalību šajā procesā arī kopš 2017. gada 1100 uh, plašsaziņas līdzekļi strādā Uzbekistānā. Pie arī Tālāk pēc ANO augstās komisāras cilvēku tiesību komisāra um, vizītes Uzbekistānā arī esam pieņēmuši dokumentu par cilvēku tiesību stiprināšanu arī, jo prezidents pagaidu tikās arī ar ANO pārstāvjiem. Samarkandā arī tiks organizēts dialogs par šo jautājumu. Runāsim par cilvēktiesībām. Tas tika apstiprināts divu sanāksmu laikā. Dāmas un kungi grib pievērst uzmanību tam, ka pre... Uzbekistānas prezidents, kā to norādīja Kēler kungs, kā viņš to minēja arī savā runā, īsteno sadarbības starptautisko darba organizāciju. Uh, pieņem, tiek pieņemti pasākumi, lai izskaustu piespiedu darbu. Tas ir augstā, tā ir absolūti pilotiskā prioritāte. Kopā Uzbeks, Uzbekistāna ar Startautisko darba organizāciju sadarbojas, lai izskaustu bērnu piespiedu darbu kokvilnas ražas novākšanā. Tagad Uzbekistāna ir pilnībā izskaudusi šo praksi. Jo sociāli šīs uh, fenomens vairs nav pieņemams. 14 ir bijuši pārkāpumi, kas 5 skāra bērnu piespiedu darbu un pārējie cita veida piespiedu darbu. Un arī esam atbildīgos saukuši, vainīgos saukuši pie atbildības. Tad arī Pasaules banka ar finanšu projektiem uzrauga mūsu situāciju lauksaimniecībā. Un pēdējais apaļais galds ir paredzēts 2017. Eh, gadā novembrī, kur runāsim par eh, monitoringu rezultātiem, starptautisko monitoringu, nacionālo monitoringu par bērnu piespiedu darbu, tad arī par eh, to, kā varēsim tālāk sadarboties ar atbildīgajām organizācijām. Keller kungs no starptautiskās darba organizācijas arī bijis ļoti aktīvs sadarbībā. Atvainoji, atļaujiet man pateikties Eiropas parlamentām par to, ka palīdzēt eh, mūsu valstī ir izkaust piespiedu bērnu darbu kokvilnas ražu, eh, ražas novākšanā. Uh, lai mēs labāk varētu sa, saprast situāciju mūsu republikā, turpināsim arī mūsu sadarbību. Paldies, EADS un komisijas viedoklis. Katram lūdzu divas minūtes. Lūdzu, norēs darbības dienesta pārstāvis. Paldies! Paldies! par to, ka uzaicinājāt um, mūs šeit runāt vēlreiz par Uzbekistānu. Eiropas parlaments sniedz arī sapiekrišanu tekstila protokolam, kas uh, um, vairs nebija spēkā sākot ar jūliju, un tad mēs redzam, jā, ka ir Uzbekistānā pieņemta ļoti ambicioza reforma programma. Uh, Pavisam īsi informēšu par šīm jomām. Vispirms par cilvēktiesībām. Mēs zinām, cik svarīgi ir tieši šī joma. Uh, Kā jau tas tika minēts, divas delegācijas apmeklēja Uzbekistānu šogad, Human Rights Watch, cilvēktiesību uzraugi un ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos. Tas ir ļoti pozitīvi, tas arī norāda uz uh, atvērtību. Otrakārt, ekonomiski esam piedzīvojuši visai lielas radikālas reformas. Uh, Arī brīvās valūtas eh, konvertēšana balstoties uz tirgus um, apmaiņas, eh, valūtas apmaiņas eh, likme, un tas uzlabo arī uzņēmēju darbību Uzbekistānā. Tālāk runājot par ļoti svarīgo jautājumu attiecības starp Uzbekistānu un kaimiņu valstīm. Arī te redzām pozitīvas uh, zīmes. Tad, piemēram, robežu uh, demarkācija, arī jautājumi ūdens enerģētikas jomā tiks atrisināti pavisam drīz. Tālāk arī starptautiskais darba organizācijas direktors norādīja uz pozitīvajiem rezultātiem arī piespiedu bērnu darba izkaušanas jomā pozitīvie soļi, kas ir spērti šajā jomā, lai izskaustu vispār piespiedu darbu. Uh, Tad nu šeit turpinām sadarbību ar Uzbekistānu un arī, arī Rekonstrukcijas banka, Investīcijas banka, uh, ievieš arī izmaiņas Uzbekistānā, arī piedāvā atjaunināt mūsu sadarbības partnerības nolīgumu. Esam pateicīgi un arī priecājamies par to, ka Uzbekistānā būs nākamais Centrālā Azijas sā, nā, konference sanāksme, kur Samarkandā tiksies ministri un būs arī parlamentārā sadarbības komiteja Brīselē. Uzskatām, ka šīs ir šīs sadarbības laiks, protams, būsim joprojām uh, uzmanīgi, eh, lai tiktu ievērot solījumi, bet, nu, progress notiek. Paldies, Digitrade, tagad pārstāvis no komisijas. Paldies priekšsēdētājiem. Arī no komisijas dienesta ar lielu interesi mēs eh, uzklausījām arī viesu uzrunas arī vēstnieka uzrunas par uh, to, kas ir paveikts, uh, lai uh, mazinātu šo piespiedu darbu kokvilnas ražošanas, ražas novākšanas jomā visaugstākajā līmenī ir pieņemti lēmumi, konkrēti pasākumi, lai solīto izpildītu. Protams, kā tas viss ir ļoti jauns, esošais ražas vākšanas laiks vēl iet, turpinās, tādēļ turpinām uzraudzīt cieši situāciju. Īpaši palīdzam arī starptautiskai darba organizācijai monitoringu veicot. Par tirzniecības attiecībām priekšsēdētāja kungs. Tirzniecības attiecības ar Uzbekistānu, kā mēs zinām. Tas viss notiek tādā uh, pieticīgā līmenī tikai 1,8 miljārdi ir šīs tirzniecības apjoms ar lielu pārpalikumu, kas ir Eiropas Savienības pusē, un tekstils kokvilna veido ļoti nelielu daļu no tirzniecības apjoma. Skaidrs, ka potenciāls ir liels jautājums, kā tagad to materializēt. Pirmais eh, būtu uzlabot uzņēmēju darbības vīdi, kā jau to minēja arī tikko kolēģis no Eiropas eh, ārējā darbības dienesta. Tas ir ļoti svarīgi, ir jārauga, kāda būs reformu rezultāti, ko īsteno jaunais prezidents un uzbeku valdība. Tad lāk arī valūtas maiņa. Tas ir ieviest pavisam nesen divas nedēļas atpakaļ Un tad arī ir jāskata, kā arī tad reformas ietekmēs cīņu pret korupciju, kā no, tiks nodrošināta tiesu vairs neatkarība. Tālāk. Vēl viens virziens, kā varētu palielināt tirzniecības apjomu, varētu arī Uzbekistāna, piemēram, GSP, plus, arī Uzbekistāna jau ir norādījusi, ka tā būtu interesēta to darīt. Un visbeidzot, sistēmiskāks risinājums būtu Uzbekistāns iestāšanās Pasaules tirzniecības organizācijā. Protams, ka tas ļautu arī šai valstī labāk integrēties pasaules tirzniecības sistēmā un piesaistīt vairāk ārvalstu investīcijas. Paldies! So Lielas paldies! Došu vārdu kolēģiem. Trīs cilvēki pieteikušies. Lūdzu, iekļaujieties divās runāšanas minūtēs. Arēnas kundze, liels paldies priekšsādātājies. Visu pirms vēlētos pateikties pilsoniskai sabiedrībai, ILO un arī citiem, kas atzina pūliņus, kas tika veikti, un arī nepieciešamo uzraudzību un uzmanības pievēršanu attiecībā uz bērnu darbu un piespiedu darbu. Mēs esam redzējuši, ka šis jautājums šodien nav atrisināts, un Vaisniekungs to nu pat teica, ka ir bijuši tādi gadījumi, kad um, cilvēki Uzbekistānā tika vajāti, tāpēc, ka viņi nebija ievērojuši noteikumus. Nu, jau būs pagājis viens gads, kopš esam apstiprinājuši kokvilnas protokolu, rezolūciju, kur mēs apņemamies sakot līdzi Uzbekistānas pieņemtajiem pasākumiem, lai konsolidētu to, ka tiek izskausts bērnu darbs un piespied darbs. Tātad tas arī ir šis mūsu viedokļu apmaiņas mērķis, kuru mēs vēlētos organizēt gadskārtēji, varbūt labāk būtu to organizēt pēc ražas laika. Šobrīd vēl Nu, tieši notiek eh, koku vilnas eh, ražas novākšana Uzbekistānā, un tad mums būtu vairāk informācijas iespējams iegūt pēc tam. Kopš 2016. gada, kad bija pirmā uzraudzības misija Uzbekistānā, tad var redzēt, ka ir liela, liela uzlabojuma panākumi, tajā pašā laikā daudz satraucošas informācijas arī turpina pie, uh, nākt, par to, ka eh, tiek eh, cilvēki aso, arestēti no asociācijām, no NVU, NVO. Un arī par sliktiem darba apstākļiem mēs domājam, ka starptautiskā darba organizācija spēlē ļoti būtisku lomu un arī jāturpina veikt uzraudzību. Katrā ziņā mēs turpinam ap, eh, atbalstīt uh, valsts apņemšanos turpināt savu sadarbību. ANO ģenerālās asamblejas mm, e, iesaist arī ir ļoti e, svarīga, jo pats e, priekšsētājs atzinīgi vērtēja sadarbību ar ILO un apņemšanos turpināt aizsākto darbu. Tagad mēs esam uzmanību pievērsuši šai ražai un gaidīsim to, ko teiks ILO un arī pilsoniskā sabiedrība. Tāpat aicinu uzbeku iestādes. Ja Nu, vairāk veidot dialogu ar vietējām mm, pilsoniskajām asociācijām, tā lai visi mm, pūliņi un panākumi, kas gūti, ne, lai tos neaizzanotu šie pārējie gadījumi. Un arī ļoti svarīgi ir turpināt strādāt arī ar GSP plus mm, šo instrumentu, kuru mēs noteikti varētu arī izmantot. Paldies! Nein, ich gebe meine Redezeit an den Kollegen Jul Juving. Paldies. Es došu savu runas laiku Julija Vinklera kungam. Paldies, kolēģi, liels paldies par visu šo informāciju, kas bija ļoti labi prezentēta. Un es lūdzu runas laiku, tāpēc, ka man šogad bija iespēja uh, Eh, personīgi redzēt, kas tad notiek Uzbekistānā. Kad paraugos uz kolēģiem šeit, nu, man jāteic, ka es esmu viens no tiem, eh, kas 25 gadus ir mm, dzīvojis pie eh, kokvilnas salas robežām līdzās tai, un līdz ar to es varu just šo, šo, šīs pārmaiņu vēsmas, pārmaiņu vēju. Uh, Nu, ko, ko es redzu centrālā līmenī, Taškentā un arī vietējā līmenī, jo ir bijušas dažāda veida sanāksmes. Var redzēt, ka pārmaiņas ir sākušās, ir uh, labas zīmes, un mums jābūt atvērtiem ar nākotnē, arī ļoti uh, rūpīgiem. Tomēr šos pūliņus var just. Noslēgumā teikšu, ka uh, jā, pastaprina jāievēro to, ko teica komisija un kolēģis no DG Trade. Svarīgi ir tagad sniegt šo impulsu, stimulu, lai īstenotu mm, tās reformas, pasākumus, kas ir šajā pārmaiņu vējā un nesen sākušies. Takols kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es mēģināšu izteikties īsi, ņemot vērā to, ka Vringler kungs jau izteicās, bet es varu secināt, ka tiešām pārmaiņu vēsmas ir manāmas, un esmu ļoti par to gandarīts, kad es raugos uz īlo ziņojumu. Šķiet, ka virziens ir pareizs, un es novērtu arī to, ka vēstnieks ļoti labu runu teica atklāti pastāstot eh, to, kāda ir situācija. Man ir jāsacina, ka attiecībā uz bērnu darbu rezultāti uzlabojas, attiecībā uz piespiedu darbu ir bijuši slikti piemēri, tomēr eh, ir gana liela vēlme pēc pārmaiņām. Reformas ir svarīgas. Mums jāturpina šajā saistībā konstruktīvi sadarboties. ILO loma te ir ļoti būtiska. Partnerības uh, un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Uzbekistānu ir ļoti būtisks šajā darbā. Vēlu jums panākumus un veiksmi, lai šīs pārmaiņu vēsmas turpinātos. Paldies! Es runāšu Patrika Levierika vārdā. Kāda partnerības un sadarbības um, Nolīgums starp ES un Uzbekistānu tika paplašināts uz divpusējo tirzniecību tekstilu jomām Eh, tika uzskatīts, ka tas ir eh, pārsteidzīgs lēmums. Mēs balsojam pret, kaut arī mēs atzinām to, ka eh, noteiktas lietas gāja pareizā virzienā, tomēr nebija pietiekami liels garantijas par efektīvu mm, pamat cilvēktiesību ievērošanu. Te es runāju par mm, tādām skaidrām sarkanām līnijām kā piespiedu darbs. Pēc tam, pēc iepazīšanās ar jūnija ziņojumu no Human Rights Watch un arī Vācijas uh, Vācijas šīs organizācijas ziņojumu. Es domāju, ka mums ir jāpaturprātā tas, ka šeit paplašinājums nebija tikai tāds rīcības brīvības piešķiršana, jo parlaments var lūgt komisijai aktivizēt otro un 25 pantu partnerības, un, partnerības nolūgumā, kas ļauj pieņemt pasākumus, ja cilvēktiesības netiek ievērotas. Human Watch uh, Uh, rights Report, vajadzētu to skatīt kā tiešām tādu sarkano, uh, sarkano signālu, kas šādu iespēju arī mm, paredz. Buhnerkungs. Freitag muss. Sorry. Uh, my questions go directly to. Mans jautājums ir tieši jums, uh, ekscelences kungs. Un pirms dažiem mēnešiem es devos uz Uzbekistānu. Es pats varēju redzēt, uh, kādi ir panākumi, uzlabojumi cilvēktiesību jomā veikti arī attiecībā uz piespiedu darbu un bērnu darbu. progress gan ir, tomēr reāla risinājuma vēl nav. Es domāju, ka mums ir jāturpina strādāt pie šīs problemātikas. Es būtu vēlējies, lai jūs izsakāties par laika grafiku, kā jūs redzat lietas. Jau pagājušā gadā mēs dzirdējām, ka piespiedu darbs un bērnu darbs tiks pilnībā atcelts. Tomēr tas vēl nav noticis. Kad to paredzēts darīt? Otrais jautājums ir par neatkarīgajiem novērotājiem. Mēs dzirdējām, ka noteiktas organizācijas varēja strādāt, tam tika atļauts to darīt, bet, kad runājam par neatkarīgiem novērotājiem, es domāju arī par tādiem novērotājiem, kas eh, nepiedar pie lielām organizācijām, tad viņi nevar tur doties. Elēnas Urulovas um, nu, gadījums. Viņa tika aizturēta, jo vēlējās piedalīties novērošanas misijām. Ko mēs varētu, kā mēs varētu vērtēt šo gadījumu? Vai jūs varētu mm, ieņemt pozīciju par šo tēmu un uh, vai lietas uzlabosies? Priekšsēdētājs, es tagad aicinu viesiem uzstāties um, sākotnējā kārtībā. Jūs varat atbildēt vai varbūt kaut ko vēl piebilst, kolerkungs. Paldies! Es domāju, ka ļoti skaidri no izteikumies parādās tas, ka pārmaiņu vējš un šīs vēsmas ir, darba vēl ir gana tiesa, bet mēs diezgan pamatīgi strādājam un Renas kundze arī Ehm, vērsās eh, ar šo ideju pie mums, ka varētu mm, veikt ziņošanu pēc eh, ražas. Mēs katrā ziņā to ieros, ierosināsim. Paldies, tagad ņemt savu skundzi. Paldies, kā jau es eh, teicu, pirms tam izmaiņas, kas ir tikušas veikšanas, piemēram, par to, ka studenti var atgriezties atpakaļ, ir pozitīvi soļi. Tomēr tas nenozīmē to, ka nākamajā gadā uh, šie studenti atkal netiks nosūtīti novākt ražu. E, kamēr netiek e, atcelta šī piespiedu darba kvotu sistēma, ir ļoti grūti nonākt pie reāliem pozitīviem rezultātiem. Paldies! Svarakungs, liels paldies par šo jautājumu. Pirmais jautājums bija par laika grafiku. Mana atbilde ir tāda, ka laiks jau ir pienācis un premjers aicināja pielikta punktu valdības līmenī piespiedu bērnu darbam. Otrs jautājums attiecās uz neatkarīgu uzraudzību. Jā, mēs eh, īstenojam trešās puses eh, monitoringa sistēmu. AILO ir starptautiski atzīta organizācija, viņiem ir pilnībā eh, visas kapacitātes nepieciešamās un neatkarīgs starptautisks monitorings. Ne jau visiem ir uh, kapacitātes, ir daudz likumdošanas jādara. Mūsu valdība pilnībā spēja nodrošināt to, un pagājušā gada oktobra, novembra mēnesī bija astotais protokols starptautiskajai konvencijai par cilvēktiesību aizsardzību un mm, profesionālajām organizācijām tika ņemts vērā. Lielas paldies, esmu pārliecināts, ka uh, Mēs, eh, protams, gaidīsim šo mm, nākamo ailo ziņojumu, debatēsim arī šeit komitejā. Lielas paldies par ierašanos, lielas paldies, ka sniedzāt savu viedokli par situāciju. Tagad tūlīt arī pārējām pie 13. punkta. Un man ir liels prieks, ka mums ir augsta līmeņa viesi ieradušies Ramons Lopesa kungs un īpašais sūtnis ES. Angāras kungs arī no Filipīnām. Abiem došu vārdu uz piecām minūtēm, lai mūs iepazīstinātu par to, kāda ir situācija GSP plus jomā. Uh, Lielas paldies priekšsādātāji Langis kungs, mm, godātie starptautiskās tirzniecības komitejas locekļi un eh, INTE sekretariāts. Lielas paldies jums par to, kā uzaicināties man, mūs uzstāties. Esmu Lapes kungs, Filipīnu tirzniecības un rūpniecības ministrs, un man līdzās ir Edvardo Angārā, senators, bijušais senāta priekšsēdis un eh, tagad īpašais prezidenta eh, sūtnis Eiropas Savienībā. Ja atļausiet priekšsēdētāji, es vēlētos eh, teikt ievadvārdus, pēc tam došu vārdu senatoram Angaram. Tāpat kā Eiropas Savienība Filipīnās, eh, sistēma balstīta uz caurredzamību un sociālo atbildību, un mēs laicīgi reaģējam uz ekonomiskā realitāte un pieprasījumu mazai attīstības valstī, kāda tā ir Mūsējā tirzniecībai jābūt atvērtai, taisnīgai un balstītai noteikumos. Tāpēc mēs ļoti augstu novērtējam to, ka mēs piedalāmies Pasaules tirzniecības organizācijā un ceram, ka 11. ministru konference Buenos Airesē decembrī pastiprinās eh, to, ka eh, PTO eh, ir galvenā starptautisko noteikumu veidošanas iestāde, un mēs, mums ir ļoti svarīgi šie Āzijas un mm, citi reģioni un bija arī Korejā sanāksme starptautiskās ekonomikā in, in, integrācija mums ir ļoti būtiska. Pēc Ķīnas, Japānas un ASV Eiropas Savienība ir mūsu ceturtais lielākais tirzniecības partners. Es valstis ir uh, top 5 investoru m, mm, uh, skaitā Filipīnās un uh, šodien m, mm, mēs parādām to, cik svarīgas mums ir mūsu attiecības. Uh, Nav runa tikai par tirzniecību, bet arī par mm, vairāk kā 500 gadu kopīgu vēsturi. Patiešām vairums filipīniešu joprojām ir ar spāņu uzvārdiem un mūsu mm, ticība ir katoļu, kur ir 58, mm, vairāk kā 58% katoļu, un Mums e, ir e, šie garīgi cilvēki, kuri baidās no Dieva, un imports bija 6,6 miljardi eiro 2016. gadā, un 1,7 e, miljardi eiro bija pie GSP plus 3. Ten varbūt jums liksies, ka skaitļi nav tik lieli, bet mēs nu pat tikai sākām savu virzību, jo Filipīnas eksports uz ES, ko pirm, pirmo reizi tagad ir pieaudzis pie par vairāk kā 20%. Mēs ļoti augstu vērtējam GSP plusu un mm, tirzniecības preference ļauj radīt vairāk ekonomiskās aktivitātes, kas palielina ienākums lauku reģionos un arī dažās konflikta zonās. Rodas mm, cieņpilni darbi un mm, mazinās sociālā nevienlīdzība un ienākuma atšķirības. To, tas var arī nākt par labu visiem, jo arī es varu izmantot uh, um, Filipīnas produktus par zamākām cenām un um, savukārt es varu iegūt zem, zemākas izmaksas attiecībā uz ražošanu ar gāzi, bet plus mēs ceram, ka es uh, uzņēmumi arī ražošanā ieguldīs Filipīnā, ne tikai eksportā uz ES, izmantot GSP plus tarifus, bet arī izmantos uh, šos Filipīnas pieaugušo turgu, tirgu un arī piekļu, caur to piekļūt tālāk eh, Āzijai, tādiem partneriem kā Japānai, Jaunzēlandē, Korejā ar 3,2 miljārdiem lielu iedzīvotāju tirgu. Un, un eh, tas arī mums eh, dod gaisa priviloģijas. Mēs gaidām, mēs domājam, ka mēs pal, turpināsim izaugsmi un. Uh, ilgspējīgu attīstību un jo īpaši pievēršam uzmanību jauniešiem, jo vidējais vecums šobrīd mūsu valsts ir 23 gadi priekšsēdētā. Mums ir nepieciešamais izpratne un atbalsts, lai mums palīdzētu, kā paredzēts, kļūt par 16. lielāko ekonomiku līdz 2050. gadam, un lai mēs turpinātu būt jūsu uzticams dinamisks partners Āzijā. Un, lai būtu atbilstība principiem GSP. Plus mēs vienpusēji mm, īstenojam papildu pūliņus, lai pastiprinātu darba spēka e, noteikumus un arī e, apstākļus. Un mēs to nosaucām par ENDO, tā bija kopīga e, šī mm, darba ņēmēju prakse, sešus, kur bija sešu mēnešu periods, kad bija atlaišana un Mēs ap, apsturējām šādu praksi, un tas parāda to, ka e, mūsu pre, prezidents ievēro darbinieku tiesības un um, arī mūsu darba mm, departaments izdeva e, nu, certifikātu par to, ka ir atbilstība uh, attiecībā uz uh, preferenciāliem tālruniem GSP, un Filipīna ir vienīgā valsts, kas šādu schēmu brīvprātīgi īsteno. Priekšstādātāja Filipīna vēlas turpmāk padziļināt mūsu attīstību, attiecības ar ES, vedot pārunas par sastarpēji izdevīgu brīvās tirzniecības līgumu. Un esmu pārliecināts, ka vairākies uzņēmumi aprēķinās, ka FTA um, ļaus eh, piekļūt lielam iedzīvotāju tirgumu un, eh, un piekļūt Āzijai, kā lai tas kļūtu, mm, tā mūsu valsts kļūtu par, mū, par jūsu tirdzniecības mērķi. Mēs visi esam viens otram vajadzīgi. 2017. gadā es Āzijas biznesa konf padomē tika mm, paredzēts, ka mm, vairāk kā 7% Āzijas tirgu uzskata par svarīgāku, kā eh, šajā Āzijas tirgu un uzskata, ka būs arī lielākas peļņas iespējas Filipīnās. 98% uzskatīja, ka Āzija ir reģions ar vislabākām ekonomikas iespējām, un Filipīnai bija 87% šāds viedoklis, tātad augstāk kā citiem attiecībā uz lielākām investīcijām. Un um, mēs uh, arī asiem uh, šajās uh, ekonomiskajās attiecībās izveidojām uh, izpētes grupu, lai veiktu pārunas un turpināsim šo darbu arī oktobrī. Pēdējo dažu mēnešu laikā es centīšos noslēgt ātri. Tātad pēdējos mēnešos uh, ir bijusi attīstība pārunu ziņā par GSP plus, un tas mm, saistās ar to, ka mēdī precīzi neatspoguļoja situāciju, viņi nesaprata to, kādas ir politiskās prasības, un es varu apliecināt, ka Filipīnas valdība saprot iz aicinājumus cīņā pret nelegālo narkotiku tirniecību. Mums ir juridiska kultūras tradīcija aizsargāt cilvēktiesību tiesiskumu. Mēs parakstījām no cilvēktiesību deklarāciju, mums ir demokrātija, kas strādā institūcijas aktīvi, mediju, sociālie mediji, mūsu prezidents aizstāv nespējīgos uh, bērnus, sievietes, um, invalīdus, cīnās pret korupciju, cīnās pret narkotikām. Vēlos apliecināt, ka tiesiskums dominē. Un neminēšu gan skaitļus, tikai lai ilustrētu to, cik ļoti svarīgi prezidentam ir cīnīties pret nabadzību. Ir mobilizētas nacionālās iestādes, lai būtu veselības um, aprūpe, arī piekļuve izglītībai un uh, būtu arī iespēja veikt provizoriskus naudas pārskaitījumus un atbalstu veselībai. GSP plus ietvaros ir dialoga mehānisms, kas ļauj dalīties in, informācijā un um, tar valdība parāda savu pieeju attiecībā uz saistībām ar ES. Un pirms noslēdz vēlos informēt komiteju par neseno situācijas attiecību, kā ir uh, Eh, noteikti pūliņi veikt. Pēdējo trīs mēnešu laikās bija vecāko eh, ierēģiņu tikšanās ar komisijas pārstāvjiem, lai runātu par eh, ekonomiku. Viņi tikās Simbūnu, pēc tam vēl tiksies un um, ILO, mm, kas bija pagājušā jūlijā organizējuši sanāksmi, ļoti aktīvi darbojās. Un mums bija arī Mogherini kundzes vizīte Manilā, un šodien mēs esam šeit. Rīt mēs tiksimies ar komisāru Malstromu, un es veicinātu pastāvīgu dialogu, turpmākus uh, kontaktus. Uh, aicinu jūs pašus ierasties pie mums, un lai jūs paši redzat to, kā mainās sociāla situācija. Priekšsēdētāji, te es arī likšu punktu. Es ceru, ka man izdevās paust uh, savu viedokli. Došu vārdu senatoram. Uh, can... Lielas eh, paldies, uh, ekscelence. Uh, iespējams, uh, nākamais runātājs varētu iekļauties četrās minūtēs. Paldies, uh, priekšstāja kungs, uh, cienītie parlamenta deputāti. Mm. Bija jau minēts, ka iepriekšējos trīs mēnešos uh, bija eh, ilgstoša eh, sadarbība starp eh, Eiropas Savienības un Filipīnu amata personām, un nesen mēs uzņēmām dažus no parlamentā deputātiem ASEAN starpparlamentārajā asemblējā, un nesen Eiropas Savienība ir atjaunojusi biodāzveidības projektu, kurš uh, bāzējas Manilā uz pieciem gadiem. Un abas šīs lietas norāda uz to, ka mēs viens otram esam vajadzīgi. Un mums nevajadzētu kaut kādā veidā nošķirties, noslēgties. Un GSP plus palīdz Mindanau teritorijai Nu, tātad kopumā mm, tas ir tāds ļoti, tā ļoti maza teritorija un tā ļoti cieša no pārspīlētas globalizācijas. Tur ir liels ekonomisks problēmas, kas arī noveda pie vāda. Uh, Filipīnas ir dabisks eh, Eiropas Savienības eh, eh, partneris, tāpēc, ka, kā jau to minēja mūsu ministrs, mums ir kopīgs kristīgo vērtību tāds kodols, un mūsu valstī ir daudz musulmaņu, tomēr mēs esam mierīgi dzīvojuši līdz nesenam laikam kopā. Uh, un mēs cenšamies noslēgt uh, uh, miera paktu ar musulmaņu brāļiem. Un mēs esam otrā augstā, ātrāk augošā uh, ekonomika uh, Āzijā pēc uh, Ķīnas, un mēs cenšamies visus iesaistīt mūsu ekonomikā, un uh, mēs būsim viena no pirmajiem ASEAN kas eh, kļūs eh, par Pasaules tirdzniecības organizācijas locekli. Pirmā valsts un līdz ar to eh, priekšsēdā kungs. Mūsu ekonomika ir atvērta. Un mūsu demokrātija par spīti dažām problēmām ir dzīvā. Un jūs uh, Pēdējo nedēļu uh, laikā esat arī redzējuši dažādus uh, protesta viļņus uh, Manilā. Es nedomāju, ka šāda veida pulcēšanās un runas brīvība būtu iespējama, ja mūsu sabiedrība nebūtu demokrātiska. Un tāpēc, priekšētāja kungs, es vēlētos atkārtot, uzsvērt to, ka Filipīns ir jūsu dabīgais partneris. Uh, Un e, tas ir jūsu e, ceļš, iespējams, e, uz ASEAN. Un ir skaidrs, ka ASEAN tuvāko gadu laikā kļūs par tādu aktīvāko reģionālo bloku. Paldies! Man ir divi runātāji, kas ir pieteikušies, trīs vai vēl kāds? Nē? Mm, um, um. Divas minūtes runātājiem centīšos pavisam īsi no sākuma vēlētos sveikt mūsu viesus. Paldies, ka ieradāties. Vēlos teikt, ka, protams, es viņiem piekrītu. Filipīnām un Eiropas Savienībā ir kopīga gara vēsture, un mums ir potenciāls kļūt par ļoti labiem partneriem, un šī iemesla dēļ es cīnījos par GSP plus Filipīnām, bet to man ir jābūt ļoti atklātam un jāsaka, ka 16. Eh, gada eh, notikumi man lika šo balsojumu nožēlot, eh, tāpēc, ka mm, šobrīd mm, tur ir neatbilstība cilvēktiesībām un citiem standartiem, un es nedomāju, ka tas, kā valdība ir izturējusies šajā Um, narkotiku uh, karā um, ar daudzajām slepkavībām, kas ir uh, notikušas, uh, ir apstiprināts arī bērnu nāvis. Tas viss nekādā veidā neatbilst GSP plus, GSP plus garam. Jūs minējāt par sagrozītiem mēdīju ziņojumiem. Protams, ka mēdīji mēdz sagrozīt informāciju, tomēr um, Mm, ANO ir veicis ļoti detalizētu pētījumu par jūsu valsti, un uh, valdība ir noraidījusi pusi no rekomendācijām, kas uh, tika veiktas, uh, jo sevišķi uh, attiecībā uz uh, šīm te slepkavībām, attiecībā uz uh, nāvisodu atjaunošanu, kā arī attiecībā uz minimālo vecumu krimināla atbildībai. Un, Tas viss netika ne, apstiprināts senātā, bet uh, Eh, ir apstiprinājums, eh, ka jūsu ministri vēlas turpināt eh, iet šādajā virsienā. Un jūsu paziņojums, ka Filipīnas nevēlas Eiropas Savienības attīstības palīdzību, kas pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi milzīga summa, tas neatspoguļo bāžas, ko paudāt tāpēc, ka šo mērķi, šo, šis naudas mērķis bija palīdzēt Filipīnas iedzīvotājiem. Un vai mēs vēlamies uh, uh turpināt GSP plus, ja jūs nevēlaties mūsu uh, attīstības uh, finansējumu, jo jūs nevēlaties, lai mēs iejaucamies demokrātijas uh, uh, procesos jūsu valstī, ir ļoti svarīgi, ka mums ir dialogs. Paldies, ka ieradāties. Uh, tomēr uh, man bija jāpauž uh, manas uh, bāžas. Paldies. Paldies, Egelī kungs. Uh, liels paldies, uh, priekšstāja kungs. Uh, uh Laipni lūgtas, uh, ekscelences, ļoti uzmanīgi noklausījos jūs teiktajā noklausījos, ko teica Mārtiņa kungs, tas bija ļoti svarīgi, un es ceru, ka mums izdosies panākt progresu. Um, saistībā ar GSP plus um, Filipīnām es esmu no īrijas. Un es uh, zinu, ka Filipīnās ir bijuši daudzi misionāri no īrijas, un viņi ir daudz uh, tur strādājuši Un kā jau minēja eh, jūs, ekscelences, tā lielākoties ir eh, kristīga valsts. Un eh, viens no mūsu mācītājiem saņēma ļoti augstu apbalvojumu Filipīnās pirms vairākiem gadiem. Protams, kā pārstāv grūtības. Un ir svarīgi tomēr, lai mums būtu ļoti tuvas tirzniecības attiecības ar Filipīnām, jo Eh, sevišķi eh, laikā, eh, kad pasaulē notiek tik daudz dažādu neparedzamu notikumu, kā ASV un Korejas, Zienkoļorejas attiecības. Un mums vajadzētu strādāt pie tā, lai mums būtu labākas tirniecības attiecības ar stabiliem režīmiem. Un es arī atbalstu to, ko Mārtiņa eh, kungs teica, tomēr esmu droši, ka mēs varam strādāt eh, pie tā, lai situācija gal galā apmierinātu mūs abas eh, takos, kungs, lūdzu. Thank you, sir. I, I think I say in Finnish that. Paldies, nē. Es laikam izteikšos uh, somalodā. Hmm. Hmm or might you also understand the Finnish language? I know that uh, Miss Universum 1950. Es eh, zinu, eh, ka uh, eh, 52. gada Miss Universe pārcēlās uz jūsu uh, valsti, aprecējās tur. Uz mikrofonu. Oikeastaan tässä on tullut jo kollegoiden kautta keskeisimmät kysymykset, mutta näin liberaryhmän puolesta. Bija jau kolēģi, kas uzdeva svarīgus jautājumus, bet no Somijas delegācijas puses mēs ar eh, lielu uzmanību un lielu satraukumu raudzījāmies uz to, kā tiek ievērotas cilvēka tiesības. Protams, ka ir jācīnās pret narkotikām, bet visi ziņojumi kurus saņēmām par eh, cilvēktiesību jomu, mums parāda situāciju. Un eh, forma, mm, kādu cīņa pret narkotikām tagad ir pieņēmusi, mm, tā nevienmēr eh, ir atbalstāma, jo pārkāpj cilvēktiesības. Pēdējā prezidenta deklarācijā to varēja redzēt, kaut arī valsts ir uh, kristīga, nu tādas kristīgās vērtības jūs neievērojat un ar to nesadzīvojat. Eiropas Savienība ir vērtību savienība. Un mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēktiesības, lai vārda brīvība tiktu ievērotas. Protams, ka mēs uzturēsim ciešus kontaktus ar Filipīnām, tomēr es vēlētos, lai viss, ko es teicu, tiktu ņemts vērā. Uh, Es nāku no Somijas. Mums Somijam ir ļoti siltas attiecības ar filipīniešiem, jo mums ir sava pēckara attiecību vēsture 22. gadā. Miss Univers no Somijas aprecējās ar filipīniešu uzņēmēju, tāpēc mums ir īpaši pozitīvs Filipīnas tēls. Tomēr uh, pašreizējā situācijas attīstība mūs satrauc, un mēs ceram, ka jūs varēsiet eh, nedaudz eh, labot šo situāciju. Eh, paldies pēdējā runātāja. Kas attiecās uh, uz uh, cilvēktiesību uh, situāciju Filipīnās, tā ievērojami pasliktinās. Uh, um, Mm, tās visas lietas Mārtiņš jau eh, minēja, tas viss ir ļoti satraucoši. Un eh, eh, šobrīd arotbiedrības jūs valstī cīnas par tādu algu, kas būtu vismaz minimālā alga. Un GSP plus gadskārtējā vērtējumā Tika eh, runāts daudz eh, par darba eh, tiesībām. Un, diemžēl, daudz kas tiek bloķēts, jo cilvēktiesības netiek ievērotas. Un, un ir skaidrs, ka šī ir milzīga cīņa. Un um, Šrilankas uh, solījums, uh, mm, iespējams, mēs uh, varam attiecināt arī uz uh, Filipīnām. Gārds kungs, pavisam īsi lūdzu. Paldies, uh, priekšstāja kungs, uh, par uh, šo viedokļu apmaiņu. Paldies. Uh, ka valsts sekretārs ir ieradies. Mēs atzīstām, eh, ka ir panāks eh, liels eh, progress Filipīnās daudzās jomās, tomēr to visu apēno nopietnas bāžas par šo narkotiku tirgu un tad attiecībā uz uh, Eh, sarunām. Eh, mums ir bijušas divas sarunu kārtas, trešā sarunu kārta vēl nav paredzēta, tāpēc, ka eh, patiesībā mēs nevedam sarunas izolēti no, svarīgiem, no citiem svarīgiem jautājumiem. Un, kas attiecās uz GSP, mēs šobrīd beidzam mūsu ziņojumu Eiropas padomē un parlamentam attiecībā uz to, kāda ir situācija saistībā ar GSP labuma guvējiem, mm, konvencijām. Un um, visi uh, rezultāti tiks uh, publicēti ziņojumā, un vēlāk uh, šī gada laikā uh, š, varēsiet ar to iepazīsties. Uh, ļoti labi, tagad jums ir iespēja rēģēt uh, katram trīs minūtes. Paldies, priekšsētāja kungs. Attiecībā uz šo jautājumu par cilvēka tiesībām vēlētos uh, uzsvērt uh, no jauna uh, skaitļus. Uh, um, kādus man aizvēlēsē eh, pieminēt, jo mm, runāju steigā, eh, bet attiecībā uz eh, šiem te narkotiku kāriem ir skaidrs, ka tikai šobrīd tiek risināta šī problēma. Šī problēma eksistēja arī iepriekšējā administrācija laikā, tomēr tikai šobrīd mēs to esam sākuši risināt. Un dēļ šīs kampaņas 1,3 miljoni ir padavušies mieri, mierīgā ceļā. Un, uh, ir notikuši 800 eh, eh, tūkstoši eh, āresti, diemžēl par to tik daudz nerunā, un šie āresti notiek, un noteikumi tiek ievēroti, ir aptuveni 300 tūkstoši, eh, kas eh, ir eh, miruši, bet tas nenozīmē slepkavības, un šobrīd ir tiešām stingri tiek ievēroti noteikumi, un mūsu prezidents ir skaidri norādījis, ka ir nulles tolerants attiecībā uz pārkāpējiem. Un, jā, noteikumi netiek perfekti īstenoti, jo īpaši nedēļu laikā uh, Eh, bija eh, vairāki eh, pusauģi, kas tika padarīti par upuriem, un prezidents nekavējoties rīkojās. Un uh, visā stacijā uh, uz to tika uh, nosūtīti uh, policisti, tikai es esmu arī vecāki. Es uzskatu, uh, ka uh, avīzēs ir bijusi uh, arī atspoguļota diskusija ar uh, vecākiem. Uh, Un e, šobrīd tiešām notiek izmeklēšanas tajos e, brīdos, e, kad policisti pārkāpja noteikumus, un ja policists pārkāp likumu, tad tas ir sliktāk nekā noziedznieks pārkāp likumu, bet pilnīgi noteikti cilvēktiesības tiek aizsargāts mūsu valstī. Ir ļoti. A, a, a, Eh, aktīva eh, sadarbība eh, ar arotbiedrībām, ir reformas darba tirgu, ir minimālās algas process, kas notiek visos reģionos, kā arī tiek realizēta regularizācija. Un galu galā mēs vēlamies nodrošināt to, lai darba ņēmēji, kas tiek nodarbināts sešus mēnešus viņiem attiecās noteikumi, tas ir mūsu darbs, kas tiek veikts, un ir arī papildus darbs tiek veikts, lai sargātu darba tiesības, jo seši attiecībā uz apģērba ražošanu, kas ir daļa no GSP. Nākamais runātājs. No sākuma vēlos atbildēt uz uh, Um, to, kas uh, tika minēts, nu kā mēs esam uh, kristieši, uh, tas mums neļauj nogalināt. Un iemesls, kāpēc mēs teicām, ka mums ir kopīgas vērtības, ir tas, ka tas var labāk izprast mums vienam otru situāciju. Un mums ir demokrātiska sabiedrība, mūsu brīvās runas eh, un eh, pielūgsmēs institūcijas, eh, kā jau to minē, redzējāt, nedēļas nogalē bija pirmais māsu protests Manilā. Un tas liecināja par to, ka šī valdība neapspiež pretēju viedokli, un tas ir ļoti labi, tas, ko labi liecina par mūsu sabiedrību. Un, manuprāt, uh, par nāvisodu tā arī senātā nenobalsos, un līdz ar to tas no jauna tiks ieviests. Un atbildības eh, samazināšana, krimināla atbildības eh, samazināšana līdz deviņiem gadiem, manuprāt, eh, tas tik tiešām nekad netiks pieņemts. Un jautājums par cilvēktiesībām. Jā, Iespējams, eh, tur ir kaut kādi tādi eh, pārspīlēti gādījumi, eh, tātad noziegumi, ko ir pieļāvuši policisti, bet tās nav tādas darbības, ko atbalsta valsts. Jūs pilnīgi noteikti esat iepazinušies ar kādiem tādiem ļoti brīviem atstāstījumiem no mūsu puses, no mūsu preses puses. Uh, tomēr ir jāsaprot, kāds ir eh, konteksts, eh, kādā mūsu eh, cilvēki un mūsu valdība šobrīd darbojas. Mēs esam tāda ļoti dzīva demokrātija. Tomēr ir trūkumi. Šis te, šis te apdraudējums, jūs neapzināties, kāds ir narkotiku apdraudējums, ja vien neesat paši bijuši uh, Eh, Filipīnās un redzējuši, eh, ka eh, katrā otrajā ģimenē ir kāds no narkotikām atkarīgais, un nu, tā nav. Un no tā nemaz nav iespējams izārstēties, tik lietotas ķīmiskas vielas, kas sabojā smadzeņu darbību. Un, uh, Sarežģītākais ir tas, eh, ka pastāv zinām konspirācija starp uh, narkobaroniem un valdības pārstāvjiem, un uh, tas notiek arī Amerikā. Bet, uh, protams, es nevēlos teikt, ka tas viss attaisno to, ko dara policisti un daži juristi Filipīnās. Un kāds teica, Eh, kā nu, tad arī eh, Filipīnās notiek eh, pārmaiņas, pušu pārmaiņu vēji, un mums ir jābalīdz viens otram. Ja mēs atrodam tādu kopīgu jomu, kur mēs varam, mēs varam palīdzēt, risināt problēmas, mums lielākā problēma apdraudējums demokrātijai un dzīvē kā nācijai ir narkotika apdraudējums un ISIS, terorisms. Visur Eiropā ir eh, notikuši eh, teroristu organizētu eh, sprādzieni, bet Filipīnas var kļūt par mērķi Āzijā. Tas ir atbildējums arī Āzijas, Āzijas izdzīvotājiem. Un es domāju, ka mēs tiešām palīdzētu viens otram un mēs ar doto ieguldījumu kopīgā labklājībā, ja mums izdotos panākt sadarbību apusēju palīdzību, lai risinātu šīs divas problēmas eh, tā vietā, lai uh, vienkārši eh, lasītu lekciju. Un nu, tad, lai, lai lasītu lekcijas viens otram, paldies! Uh, vēl viena lieta. Aizmirsu pieminēt vienu lietu. Viena sekunde. Eh, Filipīnas eh, vēlas eh, izveidot monitoringa centru, lai Eiropas Savienība, arī cilvēku tiesību komisija Ženēvā, lai viņiem būtu viņu cilvēki, kuri censtos uzraudzīt, kā notiek atbilstība cilvēktiesībām, darba standartiem un tā tālāk. Un mēs esam gatavi tātad šeit strādāt. Thanks a lot for that. But you see that we have a really Lielas paldies, ļoti labs pirmais solis. Redzējāt, ka bija pretrunīga diskusija komitejā, kur ir tātad daudz vēl soļu, kas parami um, pareizās rīcības virzībā un, lai arī būtu labāk savstarpējā sapratne. Lielas paldies! Thank you. Thank you, Lord. Thank you. So we have still two important items. First is the mandate for the... Mums vēl ir divi punkti. Mandāts eh, sarunām tirzniecības jomā ar Austrāliju un ar Jaunzēlandi. Un pēc mandāta publikācijas eh, nā, iepriekšējā nedēļā mums ir jāsagatavojas, tā lai mēs varētu ietekmēt mandāta procesu. Nekavējoties došu vārdu Kazadrovas kundzei, kas aizstāv, aizstāja mūsu ziņotāju Kasparī kundzi. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Acīm redzot, izskatās, ka šodien tā tāda tradīcija, ka atbildīgie kolēģi nav uz vietas un uh, Un tad viņu vietā izsakās citi. Katrā ziņā mūsu loma, kā starptautiskās saimniecības komitejai, ir sūtīt padomēju un komisijai ieteikumus tirzniecības sarunu vešanai starp ES un Austrāliju un Jaunzēlandi. Atbilstošai misijai mūsu komiteja INTA sāka darbu jau 11. jūlijā. Tā gan nebija es, bet Kasparīkungs, kurš sagatavoja ieteikumu projektu. Attiecībā uz Austrāliju pagājušā nedēļā 70 eh, grozījumi tika iesniegti attiecībā uz eh, Jaunzēlandi. Grozījumi ir daudz un eh, jājautā, kāpēc tā. Un tie attiecas uz ļoti īsu tekstu. Tāda katrā ziņā ir situācija. Mūsu referents ir pārliecināts, ka mums ir jārod konkrēts līdzsvars, līdzsvarots kompromiss, ja mēs vēlamies strādāt uh, Eh, precīzi un efektīvi. Un es eh, domāju, tas ir eh, tas, ko mēs vēlamies darīt. Kā mēs varējām to redzēt 11. jūlijā, referents nāca klajā ar priekšlikumu, par kuru pēc tam mm, tika veikta pārskatīšana. Referents piekrita mm, to, ka tiek iekļauta nodaļa par ilgspējīgu attīstību Vēl arī uh, attiecībā uz lauksaimniecības nozarēm, kas ir sensitīvas un vispārējo ekonomiku, tur Daniels Kasparī ir pārliecināts, ka mums izdosies atrast atbilstošas rekomendācijas. Šajā saistībā viņš vēlētos izteikt tādu lūgumu. Neaizmirsīsim, ka šajās pārunās ir runa par tirdzniecības nolīgumu. Tātad nevajadzētu pārsātināt šīs pārunas ar citiem apsvērumiem, kuriem nebūtu vietas tirdzniecības jomā. Vienmēr jācenš atrast līdzsvars. Un vēl mums ir jācenšas būt precīziem, bet arī gana kodolīgiem, jo ja mēs izplūdīsim detaļās, varētu aizmirst, svarīgāko šajā tirdzniecības eh, nolīgumā, proti, ka ir jārod līdzsvarots un ambiciozs nolīgums, kas nāk par labu mūsu iedzīvotājiem, mūsu patērētājiem, mūsu ražotājiem, mūsu investoriem un lai eh, būtu pozitīva ietekme uz ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību. Ar šiem nolīgumiem mums ir jācenšas eh, veidot globalizācija, tai pie, jāpiešķir sava uh, forma un mm, nevajadzētu atgriezties pie tādas nacionālas ieraušanās. Mums ir jārespektē Eiropas normas nodarbinātības un vidas jomā, kā mēs to līdz šim esam darījuši tirzniecības nolīgumos. Šis pārunu mandāts ir orientācija attiecībā uz tirzniecības jomu politiķiem. Tātad tas ir pirmais mandāts, ko padome pieņems pēc uh, Uh, tiesas uh, nolēmuma par Singapūru. Līdz šim komisija ir publicējusi savas rekomendācijas. Pēc komisāru kolēģijas lēmumu pieņemšanas, un šī kolēģija centās ņemt vērā parlamenta rekomendācijas. Un ceram, ka padome rīkosies tāpat, kaut arī mēs zinām, ka padome reizēm grēko ar caurspīdīgumu. No savas puses mums jāturpina darbs, lai formulētu skaidras rekomendācijas. Pēc tam tad varēsim novērtēt tirzniecības pārunu rezultātus atkarībā no rekomendācijām. Bet no nu, šobrīd mēs vairāk te skatāmies tādā vairāku mēnešu, pat varbūt vairāku gadu perspektīvām. Nu, lūk, es izteicos, kas pārī vā, kunga vārdā. Nu, ceru, ka tiku saprast. Jā, tā bija, saka priekšsēdētājs, tagad Dāna referenti Kārla. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka daudz kas ir sakāms par šo tēmu. Nav brīnums, ka tik daudz grozījumu, jo mēs esam ļoti ieinteresēti laba rezultāta sasniegšanā. Katrā ziņā liels paldies referentam par šiem diviem rezolūcijas projektiem Mēs zinām, ka abas valstis, gan Austrālija, gan Jaunzēlanda, ir ļoti attīstītas valstis un ir mūsu mm, interesēs e, izveidot mm, e, atbilstīgu tirsniecības e, nolīgumu ar šīm valstīm. Jāatrod līdzsvars un jāmazina muitas tarifi un uh, Nu, piekļuve tirgum jāatvieglina, nu, un jā, ir arī šī daļa par ilgspējīgu attīstību ar sankcijām, ja ir pārkāpumi. Tātad šeit, šeit ir šis līdzsvars, ko vēlējāmies uzsvērt. Attiecībā uz grozījumiem mēs vēlējāmies likt akcentu uz uh, to, ka jāņem vērā uh, situācijas attīstība, tiesas nolēmums par Singapūru, Brexits un uh, Beļģijas lēmums attiecībā uz ICS un mm, Eiropas tiesību atbilstību. Tātad šie lēmumi ir jāiekļauj, jo īpaši attiecībā uz lauksaimniecību. Runājot par eh, turpmāko tirzniecības nolīgumu arhitektūru, kuru būtu jāņem vērā Singapūras gadījums, mums ir mm, jāievēro šie grozījumi, komisija lūdza skaidrību šajā jomā, tātad vai vajadzētu nolīgumu investīcijām, kas atšķirtos no eh, tirsniecības nolīguma, vai vajadzētu turpināt strādāt ar abiem. Šobrīd parlaments nav ieņēmis pozīciju par to, vai būtu jābūt vienam nolīgumam vai diviem. Mēs centīsimies izstrādāt priekšlikumu šajā jomā, bet turpmāko nolīgumu eh, ziņā un attiecībā uz noteikumiem, kas ir ES kompetencē, vajadzētu pastiprināt Eiropas parlamenta lomu, gatavojot pārunu mandātu. Uh, un arī loma attiecībā uz pašām pārunām kā tādām. Un mēs prasām padomē iekļaut arī nacionālos parlamentus mandāta sagatavošanā un arī tos informēt par šīm pārunām, to gaitām. Vēlējos uzsvērt arī to, ka komisija ir publicējusi pārunu mandātu, mums tas ir ļoti svarīgi un vēl lūdzu vienu minūtīti. Uh, grozījumos mēs runājam arī par eh, publisko dienestu eh, sadarbību pret korupciju, pret eh, nodokļu krāpšanos, jāatbalsta dzīvnieku aizsardzība, jāatbalsta sab, mm, pilsoniskā sabiedrība. Un mm, es tiešām esmu ļoti gandarīta par šo sadarbību. Es tiešām vēlētos teikt vēl tik daudz ko, bet uh, laiks ir ierobežots. Jā, un nu es saprotu. Tagad Emma Klārkina. Paldies! Un um, mans uh, kolēģis Kāmens, uh, viņš bija atbildīgais par Jaunzēlandu, nevarēja būt šeit, un es runāšu viņu vārdā. Lielas paldies referentēm par paveikto darbu un arī kolēģiem par iesaisti un ieteikumiem Austrāliju un Jaunzēlandu. Protams, ir divi svarīgi līdzīgi partneri, un mums ir uh, liela sadarbība vairākās jomās. Viņi ir svarīgi tirgi. Uh, Protams, mums ir jābūt ambiciozai tirzniecības programmai, Āzijas klusā okeāna reģionām. Tomēr es domāju, ka šīs attiecības var iet vēl tālāk, un es esmu gandarīta par to, ka komisija tagad ir pieņēmusi pārrunu direktīvas un drīz sāks pārunas, un īpaši te ir minēta lauksaimniecība, īpaši tādas jums kā gaļa un piens, un tur būs ļoti rūpīgi jāskatās attiecībā uz taisnīgu kvotu iekļaušanu un arī pārējais periodu Kolēģi runāja par fitosanitārajiem pasākumiem, protams, nepieciešamību saglabāt Eiropas Savienības ražošanas standarts un saprotu, ka grozījumi šajos jomās ir svarīgi. Es uzskatu, ka šis teksts rezolūcijās jau piedāvā līdzsvarotu pieeju un arī risina šīs problemātiskās daļas. Esmu gandrīz par to, ka vairāk grozījumi attiec uz tirzniecību pakalpojumu, digitālo tirzniecību. Uh, Tirzniecība un pakalpojumi, protams, ir ļoti svarīga es eksporta daļa uz šīm valstīm un ir svarīgi, lai mēs turpinām virzīties pretī liberalizācijai šajā jomā un arī iz, mm, lai, lai varētu arī mm, novērst protekcionismu un tāpat arī uh, jāskatās digitālas tirdzniecības stratēģiju runājot par šo līgumu sādālību, par ekskluzīvām miksēto kompetenci. Nu, protams, jāskatās uz šo tiesas nolēmu, bet es domāju, ka modelis, kas ir pieņemts attiecībā uz šīm valstīm, varētu tikt izmantots jaunās э, paudzes э, šiem э, nolīgumiem. Un, protams, gaidīsim komisijas pozīciju attiecībā uz šīm īpašām pārunām. Un, uh, Uh, tiešām ar lielu prieku strādāšu kopā ar jums visiem. Thank you, Chair. Thank you. Paldies, Tākula kungs. Es runāšu somu valodā. Jo ir lieliski, uh, lieliski somu tulkojums, labāks nekā man, man ba balss. Jā. Par uh, Austrālijas un Jaunzēlandes vienošanos. Tas mums ir ļoti svarīgi mums Eiropas Savienībā. Vispirms paldies komisijai. Uh, par šo priekšlikumu, par sarunu mandātu. Rekomendācijas ir ļoti labas, ir arī šīs caurskatāmība, ko prasījām no parlam eh, šeit parlamentā paties komisijai. Lauksaimniecība, protams, ir svarīgākais, jutīgākais sektors šajā uh, nolīgumā. Arī citas eh, jutīgās nozares ir jāizsargā ar pareiziem pasākumiem, ar tarifiem. Ir arī jārauga, lai mēs eh, nenoslēgtos protekcionismā. Ir nepieciešams tāds nolīgums, kas eh, ir izdevīgs abām pusēm, protams, Eiropas Savienībai un arī Austrālijai, Jaunzēlandei. Arī Junkers teica savā saru uzrunā, ka šīs sarunas ir eh, jānoved līdz galam, jāizpild mandāts, uh, lai būtu šis abu nolīgu modelis, tātad investīcijas un tirsniecības daļa. Es esmu par to, abas sabiedrības ļoti modernas. Un arī šeit mēs varam strādāt pie tiešsaistes tirzniecības veicināšanas. Ir arī jāpalielina tirzniecības apjoms. Uh, arī saziņai jābūt krietni biežākai, un, kā teicu, arī referentam, kas pārī ir daudz grozījumu, jā, taču nevajadzētu arī to tagad izveidot par tādu Ziemassvētku eglīti. Būtu jākoncentrējas uz galveno, nolīgumam ir jābūt saprotamam, līdzsvarotam, jo tas ir tirsniecības nolīgums ar civilizētām, inteliģentām valstīm, modernām sabiedrībām, kur vērtības arī ir ļoti tuvas mūsu Eiropas Savienībā. Paldies! Minārs kundze, paldies priekšsēdētājs, pateicos referentam par ieguldīto darbu. Arī tad um, līdzinējā pieredze mums māca, ka bieži vien šie tīrzniecības nolīgumi vairāk izceļ tieši daudz multinacionālo kompāniju intereses un mazāk vīdes un sabiedrības veselības intereses. Tad, nu, jārauga, lai šis nolīgums neveicina cilvēktiesību, vides tiesību pārkāpums, sanitāros, fitosanitāros normas, lai netiktu pārkāpts nolīgumam, jābūt neitrālam no, klima, no klimata viedokļa un jārespektē Parīzes klimata vienošanās, jo šajās valstīs uh, netiek ievērots pilnīgi viss, un tad arī uh, tirzniecības uh, šiem aktiem jābūt caurskatāmiem, tie ir jāpublicē, arī jāiesaista NVO, pilsoniskā sabiedrība kopumā. nepieciešams šīs ratšet klauzula un tad arī sastais punkts arī jārauga, lai arī mūsu noteikumi, piemēram, ģēmo jomā, klonētas gaļas jomā, lai mūsu noteikumi netiktu pārkāpti, apšaubīti. Uh, Tad arī visām sanāksmēm ar uzņēmējiem jānotiek absolūtā caurskatāmībā, arī pilsoniskais sabiedrības pārstāvjiem tur jāpiedalās, arī trauksmes cēlā, ziņotājā jā, jāizsargā, jācīnās pret korupciju. Šiem tirsniecības nolīgumiem ir milzīga ietekme. Un tad šeit ir jādala arī atbildība. Paldies, Borkner kungs! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zuerst einmal möchte Pateicos, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu teikt, ka es uh, varu piekrist Minoras kundzes sacītajam. Viņas uh, komentāri bija ļoti būtiski. Es uzskatu, ka tā ir kļūda slēgt divpusējas nolīgumus. Uh, Tas tikai vēl vairāk izcēl šīs divpusējās pieejas trūkums, ir jāatgriežas pie daudzpusējās multilaterālās pieejas. Savukārt pozitīvi man šķiet tas, ka saruna mandāts ir publicēts un ka mēs tagad varam nāklājā arī ar savu pozīciju, un tas parlamentam ir kas pilnīgi jauns. Tagad, kad mums ir šīs tiesības, tad arī varējām strādāt, uz, izveidot šo dokumentu, bet dokuments, kurš nu, ir diezgan ierobežots savā nozīmībā, ar ierobežotu svāru. Vajadzētu tomēr iet vēl tālāk demokrātijas virzienā. Trešais. Jā, ļoti labi, kā ir tagad sadaļa par ilgspējīgu attīstību. Uh, taču nav paredzēta neviena konkrēta sankcija, kas tā kā tāda arī tiktu skaidri definēta. Nē, ir vairāk iespējas, ka, nu, tas ir uh, tāda ilgspējīga attīstība, bet kas pamatā tam īsti nav. Ir, jā, tas ir saistoši, bet nav piemērojami. Tādu tekstu varam lasīt, bet ko tas īsti nozīmē? Uh, Tad es gribētu atgriezties pie kaut kā, kas jau izskana, izskanēja par vīdes aizsardzību. Īsti loģiski nav no nu, Jaunzēlandes uh, uh, importēt Eiropas Savienībā vaipienu pulveri vīdes apsvērumu dēļ. Galu beigās mūsu lauksaimniecība taču var to visu nodrošināt. Paldies! Beginas kundze, es uzskatu, kā jau to esmu iepriekš skaidrojusi, ka brīvās tirsniecības nolīgums ar Austrāliju Jaunzēlandi nav īpaši pretrunīgs. Tur ir milzīgi iespējas mūsu līdzpilsoņiem, protams, nosakot zināmus uh, nosacījumus. Vispirms jau koncentrēšos uz lauksaimniecību, arī man grozījumi ir par to tieši, lai būtu skaidrības un arī, lai varētu sniegt precīzi atbildes mūsu lauksaimniekiem. Īpaši arī uzstājas to, ka ir ātri jāizstrādā ietekmes novērtējums, lai varētu izvērtēt, kādas kaitējumus tas varētu radīt lauksaimniecības nozarē. Gala nolīgumā ir arī jāmina vietējā specifika, un tad arī ir uh, jābūt skaidrākai Austrālijas nostājai attiecībā uz mūsu lauksaimniecības nozari, lai izvairītos no problēmām, piemēram, itāļu tomāti, kurus ilgi Austrāļu valdība nelaid iekšā dempinga apsvērumu dēļ, tad arī punkts pret dzīvnieku labturību. Mēs pašlaik arī uh, vedam sārunes ar trim lielākajiem gaļu ražotājiem. Es domāju, minimāli būtu jānosaka standarti. Uh, Tad aicinu komisiju arī ņemt vērā Brexit ietekmi uz gala mandātu un aicināt dalību valstis arī attiecīgi tam piemēroties. Un noslēgumā divi apsvērumi. Vispirms neesmu par to, ka eh, notiek divās daļās šīs tirzniecības nolīguma sarunas nacionālā līmenī un Eiropas Savienības līmenī. Te mēs tikai attālināsim pilsoņus, kuri vēlas lielāku kontroli un līdzdalību tirzniecības politiku izstrādē. Un visbeidzot nesaprot, kādēļ ir par katru cēnu jāiekļauj cēs klauzula šeit, jo to nav prasījis neviena puse. Es saprotu, ka tas ir komisijas um, mērķis arī izveidot šo investīciju tiesu, bet uh, pašlaik tas nav nepieciešams. Paldies, un es ceru, ka arī uh, mani grozījumi tiks ņemti vērā, Ferāna kungs. Priekšsēdētāji, kungs, godētie kolēģi, jārunā šeit skaidra valoda. Mūsu grupā nespiešķirs komisija mandātu vai sarunas ar Austrāliju Jaunzēlānu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka tā ir ekskluzīva valstu un nevis Eiropas komisijas kompetence. Otrakārt tādēļ, ka Nacionālajie parlamenti vispār netiks iesaistīti šais sarunās. Taču man ir iespējas, kā mēs te riņķojam ap savu asi Es redzu, ka vienīgā motivācija, kādēļ ir nepieciešams šīs nolīgums, ir sasniegt Ķīnas tirgu, un tas mani baida, jo Jaunzēlanda ir parakstījusi arī uh, nolīgumu, un arī dažus gadus apakaļ tā jau ir nolīgums arī ar Ķīnu, tad, nu, jautājums uh, ir, ka mums ir nepieciešami šie nolīgumi, lai varētu strādāt ar Ķīnu, bet es galvenokārt koncentrēšu uz lauksaimniecību, kas Eiropā ir krīzē. Uh, Un tagad pēc piena kvotām. Uh, un tagad vēl būs Jaunzēlanda, kas ir kļuvis par lielāko piena ražošanas valsti pasaulē. Kopš 15. gada mēs apturējam piena kvotas. Tas nekādā gadījumā nav labs signāls nec Nīderlandē, piemēram, nec arī Francijai. Tālāk arī bažas par preču kvalitāti. Jūs zinat, ka ģēmo ir atļautas, atļauti gan Jaunzēlandē, gan Austrālijā. Tad jā, vēlreiz jūs atkal motivē forsētā globalizācija un atkal upurēs ir ļoti svarīgu ekonomikas daļu, mm, kas ir mūsu lauksaimniecība. Un tā ir Dārknos kungs. Um, a, a, a... Tāties daži vēsturisks, dažs vēsturisks referents un konteksts. Šajā komitejā daudz mēs runājam par tiesniecības nolīgumiem. Jā, tas ir mūsu darbs. Uh, Tomēr es gribētu teikt, ka Austrālijai ar Eiropas Savienību nav nekādu tiesniecības nolīgumu, nav arī nekādas brīvās pārvietošanās nolīguma ar, ar mums. <clears throat> Un tomēr apvienotā karalista ir lielākais Austrālijā ražotā vīna tirgus. Un tur uh, Austrālijas vīns pilnībā atbilst tam, kāds tiek ražots Francijā, Vācijā, Spānijā, pat Itālijā, bez tirzniecības nolīguma. Tad, nu, tirzniecības nolīgumu un e, Gal, lai valdība arī to saprastu, to apvienotā karalistē nav nepieciešams nolīgums, lai tirgotos. Otrs e, vēsturiskais posms apvienotā karalistē bija tirzniecības nolīgums ar Austrāliju, arī ar Jaunzēlandi. Un taču mēs no tā atteicāmies. Tad, kad mēs pievienojamies 75. gadā Eiropas Savienībai, ir daudz uh, arī šeit kreiso pārstāvi, un tam bija tieši ietekme uz nabadzīgākajiem. Galvenokārt tādā veidā, ka pa, ap, britu patērētājs arī nabadzīgākie tā vietā, lai maksātu pasaules cenas par pārtiku, viņiem vajadzēja maksāt es cenas par, par, par pārtiku, un tās ir daudz lielākas. Un tas atstāja ļoti regresīvu ietekmi. Un tagad lasot šo nolīgumu, un te runājām par lauksaimniecību, te kolēģi par to runā, nu paturot, paturiet prātā to, ka cilvēki, kuri cieš no dārgas pārtikas, ir uh, tie, kuriem ir vissarežģītāk dzīvot šajā sabiedrībā, un tā ir absolūta mistika, ka šie uh, Eh, smalkie kreiso, kreiso, front, kreiso frontu pārstāvi to pilnībā ignorē. Un es ceru, ka tomēr kolēģi apdomās. Paldies, un tagad vārds komisijas pārstāvim pavisam īsi. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs, paldies arī par šo diskusiju. Mēs arī priecājamies par šo sadarbību ar parlamentu sarunās. Mēs strādājam pašlaik ar padomi, lai varētu pieņemt sarunu mandātu un lai sarunas arī tad varētu virzīties uz priekšu. Arī Junker kungs uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā teica, ka ir potenciāls pātrināt sarunas, jo valstis ir um, līdzīgas. Uh, tam, kādas mēs esam šeit Eiropas Savienībā. Tas arī atspoguļojas mandātā. Ir izstrādāts ietekmes novērtējums, ietekmes novērtējuma kopsavilkums ir komisijas mājas lāpā. Tas arī viss no manas puses. Nu, ko? Es eh, domāju, ka visi uh, savu sakāmo ir pateikuši. Te mēs saskatām ļoti labu sadarbības sākumu, un, protams, arī uh, referents strādās ar visiem, lai rastu kompromisu. Paldies, vēl būs iekšējas diskusijas par to, <clears throat> vai varbūt demokrātiskāk būtu Eiropas parlamentam vienam lemt. Es uzskatu, ka uh, esam ievēlēti, un arī tad mēs kā parlaments varam uzņemt, uzņemties šo kompetenci, bet es zinu, ka šī pretrunīgs jautājums, bet eh, esmu pārsteigts par to, ka daži parlamenta deputāti nav, tam nepiekrīt. 12. oktobrī mēs par to balsosim, un tagad pēdējais punkts. Es um, Tiesniecības palāta Ķīnā. Arī jūs iepriekšējais kolēģis pirms ieradās ļoti bieži, tagad vārds jums. Well, ah, right. Th thank you very much and uh, thank you for receiving me and my delegation here. Paldies, cik Hārban kungs, paldies. Jā, ik gadu mēs ierodamies, ierodamies šeit, Briselē, lai prezentētu mūsu uh, pozīcijas dokumentu. Mēs tik pēc sešiem mēnešiem to izstrādājam, un tur ir 30 darba grupas, un tad mums ir arī vairākas rekomendācijas. Ķīnas valdībā par to, kā uzlabot uzņēmē darbības vīdi visiem uzņēmumiem kas strādā brīvās konkurētspējas kontekstā. Un šajā pozīcija dokumentā mēs uzdodam šeit vienu jautājumu, un tas attiec arī uz Ķīnas valdību. Kādēļ Eiropas investīcijas Ķīnā samazinās? 2006. gadā Eiropas Savienības investīcijas samazinājās par 23%, un šis samazinājums ir tikai turpinājies arī šī gada pirmajā pusē. Kā jau es sacīju, uh, Tad arī ķīniešiem ir šis aktuāls jautājums. Mēs zinām, ka Ķīna pāriet no vecā attīstības modeļa uz jaunu. Un tas aizsākās 2013. gadā, kur Ķīna uh, pieņēma šī šādu reformu, un kopš 2013. gada varam teikt, ka ir bijusi ievērojama um, pavirzīšanās uz priekšu. Gan pretkorupcijas jomā, veselības aprūpē, gan uh, arī vietējo uh, mēru atbildība. Mm, tad izstrādāt tādu visaptverošu izaugsmes uh, darba kārtību. Tas viss ir lieliski. Uh, bet mēs joprojām redzam, ka es tiešās investīcijas samazinās. Tad arī Ķīnu satrauc arī visas valstis, kas ir pret globalizāciju, un tad arī Davas Ķīnas prezidents šajā sakarā uzstājās. Un cits valsts atkal uh, norādīja uz to, ka Ķīna ir globalizācijas flagmanis, lai nu kā Ķīnai tas ir ļoti svarīgi saglabāt šo globalizācijas eh, procesu. Tas bija arī mm, dokumentā numur 5, ko Ķīnas dokuments izstrādās pēc nedēļas. Dokuments, ko mēs skatām arī šajā igadējā pozīcijas dokumentā. Uh, Šajā dokumentā Ķīna uh, paziņo, ka tā vēlas uh, turpmāk arī, protams, uzņemt ārējos investīcijas, un tur ir tālāk 20 politikas jomas jomas, piemēram, par to, kā vēl vairāk atvērt Ķīnas ekonomiku, tālāk kā izveidot eh, labākus, vienlīdzīgākus tirzniecības apstākļus Ķīnā. Uh, kā piesaistīt vēl vairāk tiešās ārējās investīcijas. Nu, šo dokumentu mēs raugāmies ļoti nopietni. Tādēļ arī izmantojām šo pozīcijas dokumentu, lai izskatītu Ķīnas solījumus vairāk atvērties. Tad arī šai periodā mēs darbojamies dažādām 20 dažādām ministrijām, iestādēm gan Pekinā, gan provincēs. Tad kādi rezultāti? Par atvērtību runājot. Tas ir Ķīnai ļoti svarīgi arī citu iemeslu dēļ. Tieši aiz ārvalstu investīcijas arī nes jaunas tehnoloģijas, ražošanas metodes, tas palīdz arī sniegt ieguldījumu, lai pārstruktūrētu industrijas, bet ir vēl viena lieta, tas arī palīdz apmācīt speciālistus dažādās jomās. Uh, kur tiek investēts ārējās, eh, ārējie fondi. Bet runājot par atvērtību un solījumiem, mēs redzam tomēr, ka vēl daudz darāmā, daudz solījumu, maz darbu. Jo tagad, jā, ir asimetriskas attiecības, runājot tieši par investīciju režīmu starp Ķīnu un ES mēs esam jau brīdinājuši arī Ķīnu, ka ilgtermiņā politiski tas nav ilgtspējīgs risinājums. 2006. gadā um, investīcijas Ķīnā bija 80 miljārdi, Ķīnas investīcijas uh, Eiropā bija 40. Mēs esam atvērti, bet redzam, ka Ķīnā ir ļoti daudz vēl šķēršļu. Tālāk, runājot par to, cik svarīgas ir investīcijas, apmācot vietējos ekspertus, speciālistus. Dīne publicēja savu ārvalstu tirzniecības katalogu. Tad arī juridiskie dienas 2015. gadā tika aizliegti, šīs attiecības aizliegt, un mēs cerējām, ka tas būs vismaz ierobežot un nevis aizliegta, bet tas tā nebija. Un tas ir ļoti pretrunīgi. Ņemot vērā, ka šī valsts 13. gadā apsolīja, ka tirgus spēks spēlēs izšķirošo lomu resursu piešķīrumā, viņi apņēmās arī īstenot tādu attīstību, kas centrētos uz cilvēkiem un lai tirgi tur varētu spēlēt izšķirošo lomu, nepieciešami vien, vienlīdzīgi noteikumi, tie noteikumi, kas arī darbojas. Un citu uh, starpā tieši juristiem ar to ir jānodarbojas. Mēs domājam, ka vairāk ārvalstu investīcijas palīdzēs uh, izglītot uh, šādus speciālistus, bet nu, tādas izmaiņas gluži neredzam. Tālāk uh, šī uh, Uh, vienlīdzīgā tirzniecība. Ķīna daudz runā par uh, uh, valstu uzņēmumu reformu. Mēs vēl pilnībā īsti nesaprotam, kā vertikālā, horizontālā valstu uzņēmuma integrācija. Cik man vēl ir laiks? Vienu minūti. Piedodiet, man likās, ka man ir 15 minūtes tūlīt noslēgšu. Tad, nu, ir um, šķēršļi, uh, regulatīvais satvers sarežģīts diskriminācija un arī izaugsme ir galvenie šķēršļi investīcijām Ķīnā. Ko var darīt Eiropas Savienība? Ja Ķīna var atcelt šos šķēršļus, ja mēs laicīgi noslēdzam visaptvarošu vienošanos par investīcijām ar nozīmīgu tirgus atvēršanu un arī publicēt neg ierobežotu negatīvo sarakstu no regulatīvā eh, puses. Mēs varam uzsākt šeit dialogu, un te Eiropā ir daudz vairāk jāiesaistās, bet runājot par to, kur tad ir svarīgākais šis dialogs, mums ir jārunā uh, Par dažādiem dialogiem jāizvērst galvenais diskriminācija. Te aicinām ķīniešus atcelt uh, ārvalstu investīciju likumu, lai nebūtu diskriminējošas prakses. Izaugsme. Te, protams, mēs runājam par visu šo ekonomikas attīstību. Atkal, kad uh, runājam par uh, aizjūras investīcijām 8 miljārdus. Tātad mēs esam investējuši 16. gadā. Tāpat laikā ES ir investējuši vairāk nekā 200 miljārdus ASV. Tas nozīmē, ka Ķīnas ekonomika ir vēl kaut kas 60% no ASV ekonomikas, lai to varētu atbrīvot, bet kas ir nepieciešams, ir jāturpina uh, attīstīt, atbrīvot šo izaugsmi. Kas notiks? Nu, protams, mums ir daudz cerību pirms 19. partijas kongresa. Jā, nu mēs daudz gaidījām eh, no visām šīm reformām, bet nu tagad ir daudz par to runāts, ir uh, daudz dokumentu. Cerams, ka tas tomēr notiks. Un var teikt šeit parlamentā, ko mēs darīsim. Es tirsniecības kamerā nākamgad publicēsim vēl vienu dokumentu. Um, 39. dokumentu publicēs Ķīnas valdība, mēs to analizēsim detalizēt, un tad aprīlī mājā atgriezīsimies un raudzīsim, kāds rezultāts. Paldies! Paldies! Tagad eh, Vinklērkungam vārds. Eh, paldies, eh, priekšsēdētājs, eh, kolēģi! Paldies par sniegto informāciju un šo ziņojumu. Un ir viena lieta, ko varu garantēt. Mēs esam ārkārtīgi uzmanīgi saistībā ar šiem informatīvajiem dokumentiem un novērtējumu. Un te es runāju par tautas partiju, un es domāju, ka arī visas starptautiskās tirniecības komiteja ir ļoti uzmanīga, uzmanīga šajā sakarā. Un es jums arī vēlu daudz veiksmes, lai jums izdodas dzirdēt jaunus kontekstus. Fusta kungs, lūdzu. Jā. Žēl, ka pirms astotā punkta nebija šīs uzrunas. Jo kolēģi, kas diemžēl ir prom, un kolēģi, kas uzdeva jautājumu, kāda jēga uh, ir rīkoties investīcija aizsardzību jomā. Mēs tagad dzirdējām atbildi, un kad es dzirdu šo prezentāciju jautājums, kur Ķīna apstāsies, nav apusējības, runājam tikai par šķēršļiem. Uh, par uh, tirgus noteikumu pārkāpumiem, par neievērotiem solījumiem, net kā mēs, kad mēs uz, eh, runājam par apusējību, mēs uh, atkal baidāmies, kā mūs var būt iesūdzēs PTO tiesā par diskrimināciju, bet, nu, tiešām, nu, te pasauli ir kājām gaisā. Mēs redzam, ka naivumam nav robežu. Un, ja tiešām Mēs te nekādā gadījumā negribam aizliegt vai kaut ko teikt rūpjot mūsu tirsniecības attiecībās ar ķīniešiem. Tomēr viņiem būtu jāsaprot, ka tirzniecība var jānotikt, bet ir jābūt noteikumiem. Uh, abās pusēs vienlīdzīgiem. No vienas puses nevar visu aizliegt, no otras puses visu atļaut. Līdz ar to man prieks dzirdēt, uh, šo prezentāciju, varbūt arī rakstiski mēs varētu saņemt uh, šo tekstu. Un tad arī uh, šīm pētījumam būs liels uh, ieguldījums arī ziņojumam pie kur mēs strādājam, bet, nu jā, jūs jau daļai atbildējāt uz tiem jautājumiem, kas izskanēja par to, kādēļ ir vajadzīgs rīkoties šādi mums kopā ar komisiju. Liels paldies par jūsu augstot ap kvalitāti! Thanks a lot. In... Liels eh, paldies! Eh, mēs eh, tikai tiešām strādājam pie jautājuma par investīciju skrīningu. Bija komisijas priešakums iepriekšējā nedēļā, un mēs arī cenšamies priešakumu uzlabot. Un, mm, zināt arī to, ka mēs strādājam pie antidempinga regulas un alternatīvajām aprēķinu metodēm lai mums būtu attiecīgi instrumenti, ar kuriem cīnīties par mūsu interesēm. Tomēr mēs eh, vēlamies, lai būtu partnerības, eh, kas balstās uz apusējību, un eh, tas ir galvenais mērķis. Lielas paldies vēlreiz par to, ka mums pievienojāties un sniedzāt šo informāciju, jo sevišķi sagaidīšu uh, jūsu ieguldījumu pēc 19. partijas kongresā. Sagaidu, ka tur būs kādi jauni notikumi, un tas visies atvērtības virzienā. Paldies! Pie citiem jautājumiem nav jautājumu, un nākamā sanāksme 11. un 12. oktobrī. Paldies, paldies arī tulkiem par papildus desmit minūtēm. Paldies visiem!